Okay. Okay, if you could. Lūdzu, ieņemiet vietas. I'm going to have to, you know, we're going to have to be quorate in order to do some of. Tātad mums ir nepieciešams sākt tūlīt pat. Sākšu ar priekšsarētājas paziņojumiem. Tiem, kas iepriekš nebija šeit, es apsveicu mūsu jaunos komitejas loceklis no Horvātijas, kad viņi abi šeit piedalījās komitejas darbā. Tātad pēc tā sekretariāts ir izsūtījis komitejas atjaunināto valodu profilu un lūdzu ņemiet vērā, ka rīcības kodeks daudzvalodībai nosaka rakstiskās un mutiskās tulkošanas režīmu Eiropas parlamentā. Un viens no pienākumiem komitejai ir uzturēt valodu profilu, kas balstās uz faktisko komitejas locekļu vajadzībām. Un šo uzdevumu veids sekretariāts, ņemot vērā pilntiesīgos locekļus un aizvietotājus, Tad tiek nodrošināt sanāksmu zāles ar 12, 16, 19 un 20 tūkošanas kabīnēm. Mēs tad izmantojam dažādas zāles komitejas sanāksmēm, un tā kā dažkārt e, šīs zāles nepieļauj pilnu nepieciešamo valodu skaitu, tad dažkārt atsevišķas valodas nav pieejamas. Es lūdzu jūsu sapratni. Uh, ka ne visas sanāksmes ir iespējams nodrošināt ar pilnu valodu režīmu, tātad 23 valodām. Atvainojos par šādu paziņojumu, bet mēs darām visu iespējamo, eh, lai maksimāli palielinātu pieejamo valodu skaitu. Tātad atzinumu par budžetu, tad pēc 2014. gada budžeta pieņemšana komisijas puses eh, budžeta grozījumu iespēja būs pavisam drīz jau atvērta. Jums ir jāuzrāda budžeta kategorijās gala summa, kas ir vajadzīga nevis starpību. Starpība sistēma aprēķina automātiski. Tas ir svarīgi tāpēc, ka padomes e, pozīcija 5. jūlijā vēl nebija pieejama budžeta grozījumiem. Termiņš ir tāds pats kā atzinumu grozījumiem, respektīvi 18. jūlijas. Tā kā, ja jums ir uh, kādi jautājumi, uzdodiet to sekretariātam. Ekon konsultācija par Eiropas finanšu pakalpojumu likumdošanas saskaņotības palielināšanu notika jūnijā. Mēs saņēmām 86 atbildes, un tās ir pieejamas mūsu komitejas mājaslapā. Mēs vēlamies pateikt paldies visiem, kas piedalījās. Un tagad tiks analizēts uh, šis rezultāts, lai noskaidrotu labāko. Par MIFID pirmais trialauks notika 4. jūlijā. Tirgus struktūra un korporatīvās pārvaldības normas tika apspriestas, ko, un tāpat arī tehniskais darbs, kuru varētu veikt jau vasarā. Nākamais trialogs paredzēts 4. septembrī. Okay. Oh. Right, uh, we just, just uh, seem to have got a multi. Jā, izskatās, ka mums ir vairāk septītie punkti. Tātad atkārtot apspriešanās ar komiteju atkārtot apspriešanas ar komiteju par statistisko ietvaru saskaņā ar reglamentu 70. pāntu. Tas ir ziņojums, kuru pārņēma Līhēms Van Gogs. Un 26. jūnijā tika panākts kompromiss ar trialogu palīdzību. Mēs pabeidzām ar rakstisko procedūru par statistikas ietvaru pamatregulējumu īrijas prezidentūras ietvaros. Es tāpēc vēlētos atkārtot apsvērsties ar komiteju saskaņā reglamentu 70. punktu par to, vai kāds vēlas e, izteikt kādus komentārus. Es biju apmierināta ar iznākumu, tas varbūt neļāva mums saņemt visu, ko vēlējāmies, bet progress tika panākts. Ja vien nav kādi iebildumi, tad to mēs e, šobrīd iekļausim balsošanai plenārā sēdē visdrīzāk oktobrī. Nākamā atkārtotā apspriešanas ar komiteju ir iekšējās informācijas ļaunprātīga izmantošana un tirgus manipulācija, tirgus ļaunprātīga izmantošana. Esam panākuši apmierinošu iznākumu trialogā, Arlīna bija referente, un es došu viņai vārdu šobrīd izteikties. Es neko daudz šobrīd nevēlos sacīt, bet tikai pateikt paldies ēnu referentiem par lielisko darbu, ko viņi paveic pie šī dosjē. Mm, Saturs šeit bija ļoti sarežģīts. Paldies, ka mm, vadīja kā priekšsēdētāji mūsu trialogus, un paldies arī grupas darbiniekiem un sekretariā darbiniekiem. Arī komisijai paldies, kas e, strādā ļoti konstruktīvi, lai mēs varētu e, gal galā nonākt pie laba iznākuma. Paldies, Arlīna! Paldies par efektivitāti, ar kādu tu, tu aizvadīji trialogu sarunas varu tad oficiāli atkārtoti apspriesties ar komiteju un virzīt eh, šo jautājumu tālāk uz plenārsēdi. Vai kādam ir kādi iebildumi? Nē, iebildumu nav. Labi, tad tā arī daram. Sniedzam to balsošanai plenārsēdē. Vai mums vispār ir 26 cilvēki šeit, vai kāds ir saskaitījis? Okay. Okay. I think, I think we may... Jā, nu, manuprāt, izskatās, ka vajadzēs uh, elektroniskās kārtiņas balsošanas. Tātad, lai spētu vienoties vai attiecīgi ne par trialogu sarunu uzsākšanu. mums ir jābalso par lēmumu uzsākt sarunas ar padomi, balstoties uz tekstu, kas pagājušā nedēļā tika pieņemts plenārsēdē un sekretariāts to ir izdalījis deputātiem. Un mums parastā saruna vedēja komanda, kur ir priekšsarētais referents un ir iekļaut arī ēnu referentu, tas balstās uz 72. Eh, pāntu reglamentā, un to jāpieņem ar ekonu locekļu vairākumu. Kā es paziņoju vakar, mūsu skaits ir 50 pēc eh, Horvātijas kolēģi pievienošanas, līdz ar to mums ir nepieciešami 26 locekļi, kas balso par. Tātad šis ir faktiskais balsojums saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Tātad, kas par šādu mandātu piešķiršanu? Vai ir kāds pret? Kāds atturas? Tātad 29 balso par. 30 jau par. Neviens pret. Un nu, skaidrs, paldies. Šīs eh, sarunas tad varēs sākties. this is all too complicated. We now go to, uh, a... Tas viss ir tik sarežģīti. Nākamais ir 17. darba kārtības punkts, kas ir mans atzinums par pasākumiem, kas veic saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu dalību valsts kontrolas mehānismiem, kur attiec uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Tātad, ko es esmu šeit darījusi? Esmu ierosinājusi pasākumus balstoties uz komitejā gūto pieredzi šo jautājumu izskatīšanā. Es atvainojos, saka priekšsarētāji, ir ļoti grūti strādāt. Es turpināšu, kad zālē būs klusums. I'm, I'm, I'll continue when it's quiet enough that I can hear myself. Tātad. Sākumā vēlējos norādīt, ka finanšu pakalpojumu jomā mums ir regulatīvi tehniskie standarti. Un tā tad mēs vēlējamies šādus regulatīvus tehniskos standartus, nevis deleģētos aktus, kur vien tas ir iespējams. Par to mēs eh, panācām vienošanos pie Omnibus 1. Un tas, manuprāt, bija labākais veids, kā šo problēmu risināt. Un tāpat arī nepieciešams ir aicināt komisiju saņēma tehnisku konsultāciju par aktu saturu no attiecībās Eiropas uzraudzības iestādes. Tāpat arī nepieciešams, jāpret, eh, nepieciešams precizēt un formulēt jebkuru deleģēšanas mēķi un vajadzību, jo īpaši izdarot būtisks izvēles attiecībā uz politikas jomām. Jā, FMD pie, pieredze mums eh, tik tiešām ir devusi tādu iznākumu, kur mēs eh, ne, nesniedzām politiskus vadlīnijas, kas būtu pietiekams, lai ESMA aģentūru varētu rīkoties. Tāpēc mums ir nepieciešams iestrādāt šīs politiskās preferences tekstā. Un to mums būtu jādara regulāri. Vēl viena problēma, ar kur mēs saskārāmies, ir laika grafiks. Tātad, saņemot no komisijas kaut ko, mēs nevaram to izskatīt līdz pat balsošanai, ne, vismaz netika ātri, kā komisija to sagaida. Un tad mums nav īsti skaidrība, kāds ir laika grafiks eh, deleģētajiem aktiem un regulatīviem tehniskajiem standartiem, jeb RTS. Un vismaz šobrīd mums ir laika grafiks, kur mums ir ļoti daudz kas jāizdara. Tas potenciāli tie termiņš beidzās tad, kad šeit neviens eh, nebūs, piemēram, par CRD4. Tātad tā ir viena no lietām, eh, kur mums ir jāatrisina. Tāpat mums ir nepieciešams uh, nodrošināt eh, pilnu caurskatāmību ar, un konsultācijas ar iesaistītajām pusēm visos šajos jautājumos. Un savu ierosinājumu noslēgumā esmu iekļaus arī komentāru par pašu interesēto pušu grupu, kur sanāksim jāatvēl pietiekami ilgs laiks, lai viņi varētu piedalīties šajā ieinteresēto pušu grupā. Tas nav varbūt tiešā veidā saistīts ar deleģētajiem aktiem, bet, protams, ka ja viņiem ir viedoklis par šiem deleģētajiem aktiem, tad ir ļoti svarīgi, ka mēs varētu ņemt vērā šo viedokli. Tāpat esmu izteikusi arī komentārus par to, kā komisija interpretē pamatnolīgumu kas eh, padara par gandrīz neiespējumu parlamentu ekspertiem apmeklēt ekspertu grupu sanāksmes, jo situācija kā izskatās tā, ka teorētiski tiek prasīts, lai mēs rakstītu vēstuli un prasītu apmeklēšanas iespējas uz katru sanāksmi, kas praktiski ir neiespējami. Šobrīd mēs to prasam par katru dosjē. Uh, bet komisija interpretēja šos noteikumus eh, ļoti nelabvēlīgā veidā mums, un citām komitejām tas ir vēl sāpīgāk nekā mums, lai panāktu vienlīdzību ar dalību valstīm. Dažkārt viņi apgalvo, eh, ka viņi apspriež citas lietas, kur mums nav tiesību piedalīties, bet īstenībā apspriež deleģētos aktus, kur mums būtu tiesības piedalīties. Nesen pieņemtajā kapitāla prasību direktīvā mēs eh, pārskatījām RTS pārbaudas laikposmu un uzskatījām, ka to var pa mēnesi pagarināt. Bet eh, neņēmām vērā to apjomu sarežģītību Ir ja īpaši ņem, ņemot vērā izmaiņas likumdošanā, un šobrīd tas ir, formula ir 1 plus 1 plus 1. Un e, šo pēdējo trešo mēnesi mēs tad izmanto tikai tad, kad tiešām ir liels apjoms un sarežģītība un e, problēmas saistībā ar e, plenē, plenārsēdz plānoto laika grafiku jo nu, tik tiešām ir nepieciešams pietiekams laiks starp balsojumu komitejā un jautājumu izskatīšanu plenāru sēdē, lai visiem izskaidrotu, kas notiek, jo par atrasinātajiem instrumentiem bija praktiski panika. Nevalstiskās organizācijas uzskatīja, ka mēs piekāpjamies kaut kādam lobbyam, lai radītu viņiem labvēlīgu likumdošanu, kas, protams, neatbild patiesībai Un ja mums ir situācija, kad eh, kaut kas ir eh, jānoraida, tad mums ir nepieciešams laiks, lai varētu vai nu paskaidrot, vai vest pārunas, pārunas par eh, kādu risinājumu, ko, protams, nevar izdarīt divās dienās. Līdz ar to es ieteiktu šo formulu 1 plus 1 plus 1 kā standarta noteikumu. Tā tad Vasaras pārtraukumu es jau pieminēju, un arī vēlēšanas mums ir jānodrošina, lai tas nepaņemtu visu atvēlēto laiku, un, un komisija pietiekam saulaicīgi ņemtu vērā. Un to, protams, var izdarīt, ja tiek sagatavots atbilstošs laika grafiks. Nu, tur ir vēl dažas lietas, bet tie, tās ir diezgan pašsaprotams, un ja ir kaut kas tāds, ko dele, deputāti uzskata, ka viņu pieredze strādājot ar deleģētajiem aktiem vai īstenošanas pasākumiem kādā citā eh, jomā būtu svarīgs eh, kā papildinājums šeit, tad viņi, protams, var iesniegt grozījumus. Es neesmu pārliecināta, vai kāds no ēnu referentiem ir šeit, tātad paskatīšos sarakstā. Werner, Jūs bijāt eh, Eiropas Tautas partijas ēnu referents. Vai jums ir kādi komentāri? Par 17. punktu deleģētie akti. Jums vienkārši viss apmierina, un ko es daru, un viss ir kārtībā. Ja? It's the follow-up on the delegation. Tātad tas ir par pilnvaru deleģēšanas jautājums. Tātad es sagatavoju atzinumu, kāds mums ir balstoties uz mūsu pieredzi saistībā ar tehniskajiem standartiem. Veneram nav nekas laikam papildināms. Nu, es uzskatu, ka priekšsarētājiem to var Vieglāk ir teikt tā, kas vēlas izteikties Keija un Pīters. Keija, lūdzu. Brīvprātīgie mums ir lūdzu. Paldies. Vēlējos tikai sacīt to, ka ir jūsu sarakstīto atzinumu mēs piekrītam lielākai daļai. Un mums ir tikai pāris papildinājumi. Neko izņemt mēs nevēlamies. Mums piekrītam laika grafikam par interesēto pušu iesaistīšanu apspriešanā. Tas eh, nu, viss ir atbalstāms un papildinājumi, ko es ierosinātu, ir saistīti ar informācijas apriti un par to, kā informācija nonāk līdz parlamentam. Tātad tā būtu jānonāk līdz referentam un priekšsēdētājiem. Un šeit svarīgi iekļaut arī ēnu referentus, jo komisija, ESMA un uh, referenti to saņem, un ja ēnu referentu arī saņem, tad būtu daudz vieglāk uh, panākt vairāk un plenāru sēdē, ja visas politiskās grupas būtu iesaistīti šajā procesā jau no paša sākuma. Un es uzskatu, ka tas būtu daudz vieglāk, ja šī informācija par būtiskākajiem dosjē nonākt arī ēnu referentiem. Uh, Un ņemot vērā saspringtos termiņus, tas būtu ļoti noderīgi. Tāpat arī ņemot vērā mūsu neseno pieredzi, es ierosinātu iestrādāt mutisku informācijas apmaiņu ar esmu kādu sanāksmi, lai viņi saprastu arī kādas eh, problēmas mums ir, pirms tas viss tiek publiskots, ir daudz vieglāk izskaidrot lietas, pirms tās ir apstiprināts. Bet tās, protams, ir tādas netik būtiski lietas. Savādāk es varu atbalstīt pilnībā šī, šo ziņ, ziņojumu. Paldies tālāk, Pīter. Es varu piekrist. Es tās saprotu, ka šeit ir runa par demokrātiskām pretrunām, kādas var rasties. Mēs esam redzējuši, ka pirmā līmeņa teksti, tu, tos var. Uh, Par tiem var būt svarīgāki teksti, kas tiek apspriesti citā līmenī. Un mums ir nepieciešams e, šiem uzraudzības iestāžu un komisijas savstarpējā komunikācija iekļaut šo e, jautājumu. Un es ierosinātu ar e, kopējās komitejas palīdzību varbūt risināt šo jautājumu Mēs varbūt varam darboties e, caur šo kopējo komiteju un tai vajadzētu skaidri arī parādīt, kā tiek veicināt šī darbība, un varbūt mēs varam vismaz ieteikt rīkoties šajā virzienā. Bet savādāk es piekrītu sacītajam un par e, maksāt spēju divi, tad eh, svarīgi, lai līdz tam mums būtu jau šie noteikumi. Paldies, Sven, tālāk. Šaron, paldies par šo sagatavotu tekstu, mēs tam piekrītam. Attiecībā uz aģentūrām vajadzētu arī eh, rūpīgāk paskatīties uz interesēto pušu grupu sastāvu. Jāatgādina arī viņiem, ka viņiem ir bijušas problēmas ar regulas ievērošanu šajā jautājumā. Bet savādāk var, var teikt, ka lielākā daļa balstīsies uz mūsu pašu procesiem, procedūrām. Man galvenā problēma ir šī deleģēto aktu un regulēto standārtu apjoms. Vismaz mazajām grupām nav resursu, lai strādātu ar šiem jautājumiem, šiem detaļām. Mums nav tik daudz personāla pieejams. Seks tad ir tādas. Uh, ka ir lielā mērā jāstrādā ar ārēju palīdzību, jo savādāk nav iespējams izvērtēt saturu. Līdz ar to ir jautājums. Un tas skar arī situāciju sekretariātā, kur resursi ir ierobežot, lai to visu varētu izskatīt. Šobrīd, ja ienāka informācija no ekspertgrupu sanāksmēm vai otrā līmeņa likumdošanas. Un nu, tad ir, ir tiek, tiek tālāk pārsūtīts šis saturs, bet nav vērtējuma. Un sekretariāts, protams, nav politiski iestādi. Tas teorētiski. Un tas bija domāts kā joks, protams. Uh, Un līdz ar to jautājums ir par to, kā padarīt iespējamu vērtējumu izstrādāšanu par tik daudz tematiem. Es redzu, ka tas, kas tiek izdarīts, nenāk cauri parasto likumdošanas procedūru. Un tad, kad mums ir šī parastā procedūra, tad ir daudz grozījumu un daudz pieprasīt informācijas. Uh, Un tad vai nu komisija dara visu caur aģentūrām ideāli. Procedūras pirmajā posmā, kas ir maz ticams. Līdz ar to, acīm redzot, ir problēma, kas saistīta ar spējām tam visam izsekot. Un es domāju, ka tur mums tiešām ir nepieciešams uzlabot mūsu iekšējās procedūras. Labi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Yeah, I know. Um, uh, I, I obviously I. Labi, katrā ziņā es uh, noteikti atbalstu papildinājumus, un es piekrītu Kejai, ka visiem ēnu referentiem uh, ir um, kaut kas uh, jādod, un dažreiz mēs prasam oficiālas vēstules, un es tikai domāju, uh, cik daudz um, var prasīt attiecībā uz uh, to izplatīšanu, bet, nu, varbūt mēs varētu teikt, lai viņi sūta to visiem, bet, nu, dažreiz tas notiek ļoti haotiski un nevar zināt, pie kā vēstules nonāk, vai tā ir priekšsēdētāji vai referenti, un būtu labi, ja tās vēstules nonāk uh, um, caur priekšsēdētāju pie visiem ēnu referentiem procentiem. Tas jau nu būtu tas pats labākais. Bet, nu, ja, form, ja jūs varētu noformulēt grozījumu šajā um, virzienā, tad mēs varētu to paplašināt. Es piekrītu arī jums attiecībā uz uh, informācijas apmaiņu, un tad varbūt jūs varētu arī sagatavot uh, grozījumu tekstu. Pīter, man šķiet, jā, tā būtu ļoti labi, ja būtu kaut kas pateikts par horizontāliem jautājumiem un apvienoto komiteju, un iespējams, uh, ka jūs esat vispieredzējušākais attiecībā uz īstenošanas pasākumiem, tā kā varbūt mums vajadzētu tikai eh, vēlreiz pārliecināties, ka šis aspekts eh, ir pietiekami korekti atrunāts. Tālāk par iesaistīto pušu grupu, tādēļ arī ir devītais punkts lai gan jāsaka, ka uh, mums ir visai ierobežota tā, uh, tas apjoms, uh, kādā mēs varam izteikt komentārus, bet ja mēs runājam par deleģēto aktu, tad vajadzētu norādīt, ka tas tāds ir tādēļ, ka ir svarīgi, lai iesaistītās puses varētu ietekmēt to. Man šķiet, ka uh, parastā leģislatīvā procedūra, protams, piesaistīs vairāk uzmanības, jo tieši tur tiek uh, veidota un izstrādāta galvenā uh, politikas vadlīnija, bet kas attiecās uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, tad tiem ir jābūt tādiem, kas neveido politiku pēc būtības. Un tieši tādēļ šie politikas indikātori ir jāiestrādā uh, tekstā, uh, parastās leģislatīvās procedūras laikā, bet, protams, ja kaut kas iztrūkst tekstā, ņemot vērā, teiksim, milzīgo spiedienu attiecībā uz e, termiņiem, tad komitejās varētu m, turpināt apspriest šos papildus jautājumus. Katrā ziņā mēs noteikti ceram, ka nākamajā mandātā, kad mēs uh, pāriesim jau uz nākamo fāzi, mums būs daudz vairāk laika eh, gan rūpīgākai izpētēji, gan arī īstenošanas uzraudzībai publiski. Varbūt eh, tie, kas no jums bija šeit iepriekšējā eh, mandāta ietveros, tad atcerieties, ka tieši tā mēs izdarījām attiecībā uz MIFID 1. Un es domāju, ka tādam vajadzētu būt mūsu, teiksim, šim etalonam, uz ko tiekties. Lai mums nebūtu uh, teiksim, vēl 50 jaunu likumdošanas aktu, kaut arī, protams, noteikti kādam vēl kāds, kāds likumdošanas akts kā jauns noteikti būs. Bet katrā ziņā, jā, mēs centīsimies padomāt par grozījumiem, arī es pati padomāšu par eh, tekstuālu papildinājumu. Un, ja jūs vēlaties, tad varbūt jūs varat atrakstīt man kaut vai, teiksim, kādu komentāru, ja ne gluži uzreiz sagatavot grozījumu tekstu. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 5. septembris pēcpusdiena, un tad mēs tos apspriedīsim 23. vai 24. septembrī, lai varētu balsot 30. septembrī, pirms tie, tiek no, tie nonāk vadošajā komitejā. Paldies! Un tagad mēs varam pāriet pie nākamā punkta darba kārtībā. Tas ir desmitais punkts sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas. Uh, Tas ir iniciatīvas ziņojums un došu vārdu referentei Kejai Svinbērnai lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es pilnībā saprotu, ka ne visi uh, uh uzskata uh, tēmu par sanācijas un noregulējumu režīmu tik aizraujoši kā es un man darbinieki, bet uh, tirgus, eh, infrastruktūrā, eh, pēc pārdošanas tirgu ir ļoti eh, atšķirīga un tieši tādēļ sanācijas un noregulējuma plānošana ir ehm, ļoti svarīga vēl pirms krīze parādās, kas varētu rasties kādā mūsu tirgus infrastruktūras segmentā. Katrā ziņā pamatjautājums ir tas, ka ne banku iestādes ir ļoti plašs sektors, un kas ir svarīgi, ir, lai mums būtu tāds likumdošanas ietvers, kas nāk no komisijas un kas arī pienācīgi nodefinē, kas tad ir šīs ne banku iestādes. Es savā ziņojumā koncentrējos uz kritisko tirgus infrastruktūru. Tas ir uh, centrālie darījumi partneri un uh, tie ir tie, kas strādā uh, kā starpnieks starp, uh, eh, tir, starp divām uh, pusēm darījumā, un šīs darījuma partneri nu, ir tie, kas tieši nodrošina to, ka notiek vispār darījumi. Un mums, protams, ir ļoti daudz vēl citas lietas, kas būtu jāņem vērā, kā piemēram apdrošinātāji, aktīvu vadītāji, um, pensijas sistēmas un tā tālāk. Un katrā ziņā ļoti daudz cilvēki ir aicinājuši mani paplašināt šo aptvērumu, bet uh, es domāju, ka mums ir jākoncentrējas tieši uz centrāliem darījumu partneriem un centrālajiem depozitārijiem. Un man šķiet, ka ja ir vispārīgā tirpus, tirgus krīze vai atsevišķu uzņēmumu krīze, šīm struktūrām ir jāturpina darboties. Lai nebūtu tā, ka vienas bankas sabrukuma gadījumā tiek eh, sagrauts viss tirgus. CPSS IOSCO ir darījis ļoti daudz, uh, lai um, nodrošinātu to, ka šiem tirgus operatoriem ir sagatavoti sanācijas un noregulējuma režīmi. Un tādēļ ir ļoti svarīgi to ņemt vērā arī Eiropas režīmā. Un starptautiskais valūtas fonds jau ir sagatavojis uh, valstu inspekcijas struktūras tieši balstoties uz šiem apsvērumiem. Un tagad viņi pārbauda dažādas valstis, konkrēti raugoties uz to, ka ir uh, sagatavot šie uh, riska plāni vai sanācijas informācijas un noregulējumu režīmu, kas nodrošinātu finanšu tirgu veiksmīgu funkcionēšanu arī atsevišķu infrastruktūras elementu sabrukuma gadījumā. Patreiz mēs eh, nu, eh, esam trialogu eh, fāzē un, teiksim, mēs runājam par to, ka šī kritisko infrastruktūras elementus m, mm, sabrukums eh, nedrīkst nekādā gadījumā ietekmēt tirgus eh, funkcionēšanu, un mums ir eh, jāraugās, lai tirgi tiktu veidot tā, ka tie joprojām var darboties. Un mums ir jābūt tādam tiesiskajam ietvaram visās dalību valstīs, ka funkcionalitāte tiek nodrošināta ārpus ierastajiem uh, maksāt nespējas režīmiem. Kādēļ mums ir jāsteidz šeit? Uh, Man šķiet, ka ir svarīgi pateikt, ka uh, eh, klīringa un uh, sanācijas procesi uh, vienmēr ir nepatīkami, bet uh, jāsaka, ka te iet runa par sistēmiskām lietām, un tādēļ mums ir jādomā par to, ka pat mazākajiem uh, centrālajiem vērtspapīra depozitārijiem ir jābūt tādiem, kas nodrošina darbības nepārtrauktību. Katrā ziņā mūsu komiteja jau daudz ir izdarījusi, lai nodrošinātu harmonizētu eh, sanācijas režīmu, un eh, mēs raugāmies, lai eh, šie sanācijas un noregulējuma režīmi tiktu harmonizēti Eiropas Savienības līmenī. Bet dažreiz uh, šie centrālie depozitāri darbojas uh, banku licen, pēc banku licencēm, bet es gribētu teikt, ka ja viņi darbojas pēc banku licences, tad viņiem būtu uh, jāņem vērā arī tās normas, kas attiecās uz bankām un kredīti institūcijām. Un tad, kad mēs runājām par banku sanācijas un regulējumu režīmiem, tad tos varētu tikt attiecināt arī uz uh, šiem centrālajiem depozitārijiem. Tieši tādēļ ir jāparedz iespēja. Um, Atteikties no banku sanācijas un noregulējuma režīmu piemērošanas šīm iestādēm uh, ja eh, to darbības eh, profils ir specifisks. Tie centrālie depozitāri, kam ir operatīvais risks, tiem ir jābūt tādam mehānismam, kas ļauj centrālajām depozitārijām turpināt darboties ārpus ierastā maksāt nespējas režīma. Dažās valstīs tas ir, bet citās nav. Tādēļ mums ir jāraugās, lai mēs šo sistēmu uh, nepārslogotu. Uh, Un ja eh, šie centrālie depozitāri nonāk maksāt nespējas procedūrā, tad, kā es teicu, mums ir jāraugās, lai tas eh, neietekmētu visu sistēmas funkcionēšanu. Un ja ir nepieciešams veidot noregulējumu iestādi, tad dalība valsts tādu var izveidot, vai arī paredzēt alternatīvu risinājumu, ka centrālā banka pārņem šīs funkcijas vai nozīmē jaunu struktūru, un lai tik nodrošinātu tiesiskā paļāvība un lai teiksim, šis bizness varētu turpināties, kas attiecās uz IOSCO principiem, tad tur ir paredzēts, ka visiem centrālajiem vērtspapīra depozitāriem ir jābūt sanācijas un noregulējuma režīmām, un es domāju, ka mums Eiropas Savienībā ir jāpieņem attiecīgā likumdošana, lai šie centrālie vērtspapīra depozitāri tiktu eh, iekļauti tieši šajā pirmajā reformu vilnī. Kas attiecās uz kritisko tirgus infrastruktūru, ņemot vērā G20 eh, panākto vienošanos eh, par eh, atvasinātajiem vērtspapīriem, tad tieši šie centrālie vērtspapīra depozitāriji ir saņēmuši vēl daudz ietekmīgāku lomu, un tādēļ mums ir jādomā par šo centrālo vērtspapīra depozitāriju noregulējumu Eiropā, un lai tiktu nodrošināti tādi principi, kas atbilst arī, kas, kas tiek piemērot arī centrāliem darījumu partneriem. Un mums ir jāraugās, lai šīs pārvaldības procedūras samazinātu um, eventuālo um, tirgus uh, risku. Un es domāju, ka šajā darbā, ko, pie kā mēs strādājām, e, eh, mīra eh, ietvaros, uh, Mums ir jārunā, jādomā par to, ka e, investoriem nevajadzētu tikt e, iesaistītiem visās šajās e, finansēs un ka par visu ir šajā gadījumā atbildīgi centrālie darījuma partneri. Un šī komiteja nodrošināja to, ka tiek izdarīts izmaiņas emīri un ka tiek paredzēta aktīva nodalīšana klientiem. Tas ir, ja viņu klīringa partneris teiksim, bankrotē vai nerīkojas pienācīgi, lai šos aktīvus varētu atbilstoši pārnest, jo mums ir svarīgi nodrošināt klientu un nodrošināt viņu aktīvu um, pārneses iespējas. Un mums ir tādēļ jādomā par tādu sanācijas un noregulējumu režīmu, uh, kas ļauj gadījumā, ka centrālie darījumi partneri nespēja vairs tālāk normāli funkcionē, tiktu aizsargāti investori obligāti secību saistību neizpildas gadījumā, eh, mums ir eh, arī eh, jārunā par klienta aizsardzību. Mēs par to runāja arī Emīra. Un, ja runājam par normālu tirgus situāciju, tad es domāju, ka ir uh, pamats notrošināt papildus pasākums. Šie waterfall fondi ir jāveido tā, lai uh, Vispārīgo centrālo darījumu partneru regulējums un centrālo depozitāriju regulējums būtu pietiekams, kas nodrošina kapitāla um, saglabāšanu. Un neviens nedrīkst piekļūt eh, šiem waterfall fondiem, jo, piemēram, pa 2009. gadā mums nevajadzēja eh, pārsniegt šos slieksni. Tā kā šī situācija ir visai maz ticam, kad mums būs nepieciešām vēl papildus pasākumu sanācijas noregulējuma režīmā, lai varētu izmantot šo waterfall fondu. Bet mums ir jārunā par to, kādos gadījumos to var izmantot. Un mēs daudz vairāk produktu tagad laižam caur centrāliem darījumu partneriem un daudz no viņiem maina savus biznesa moduļus, jo parādās jaunas iespējas, ir tīpaši uh, attiecībā uz uh, ķīlas nodrošinājumu mm, pārvaldību. Ja gadījumā uh, šis waterfall fonds tiek izsmelts, izmanto, eh, izmantots pilnībā, tad ir jādomā, kā mēs varētu izmantot JOSKO principus sanācijas un noregulējuma režīmā. Un mums ir jānodefinē, kur beidzas sanācija un sāks noregulējums šiem centrāliem darījuma partneriem. Un Tad mēs esam mēģinājuši šeit pirmo reizi to nodefinēt. Varbūt, ka mums tas nav pareizi izdevies, tādēļ labprāt uzklausīšu ēnu referentu viedokļu, bet es savā ziņojumā norādīju, ka šīs eh, emīra paredz Waterfall eh, fondu kā ļoti labu mm, sanācijas režīmu. Bet, kā es teicu, ka tas ir ticis izmantots, tad ir maz ticams, ka gadījumā, kad klienti aktīvi jau tie, sāk tikt izmantot. Uh, Es domāju, ka tieši šeit nacionālajai kompetentai iestādē un potenciāli arī sanācijas un noregulējuma režīmām būtu jāsāk darboties pēc noregulējuma iestādes uzraucības. Un tad, kad mēs piesaistām klienta aktīvus un kad mēs sakam, ka šis waterfall fonds ir pilnībā izmantots, tad. Un, un ja centrāla darījuma partneris vairs nespēja darboties, tad nacionālajai kompetentai iestādēji caur uh, noregulējuma iestādi ir jāsāk rūpīgi pārbauda. Un līdz ar to mēs koncentrējamies uz divām jomām. Mēs esam radījuši lielāku risku centrālo darījumu partneriem, un mēs esam radījuši tādus uh, eh, vecapīdu depozitērijus, kas eh, darbojas kā sistēmiskās infrastruktūras elementi ne tikai dalību valstīs, bet arī starptautiski. Un tādēļ ir jābūt adekvātiem sanācijas un noregulējumu plāniem, kas atbilst globālajiem standartiem ko ir noteicis Josko, bet es ļoti gribētu dzirdēt, kur tad mēs novelkam šo līniju starp sanācijas pasākumiem un noregulējumu pasākumiem kritiskās infrastruktūras nodrošinātājiem. Un arī uh, par šo aptvērumu, kas tad ir iestādes, kas nav bankas, un vēl es domāju, ka vai, uh, mums vajadzētu iet tālāk nekā tikai tie, kas ir CCPS un CSD, vai vajadzētu iekļaut arī maksājumu sistēmas, vai mums vajadzētu iekļaut darījumu vietas, un vai varbūt mums vajadzētu iekļaut arī apdrošinātājs un aktīvu pārvaldniekus. Un kas attiecās uz centrāliem darījuma partneriem un centrālajiem depozitārijiem, tad šeit definējums ir um, ļoti advancēts un tādēļ uh, tieši pēc IOSCO traktējumu, tādēļ mēs pie tā arī pieturējāmies. Es strādāju pie uh, MIFID uh, pie, un uh, pie uh, Es saprotu, ka eh, CSDR darbs arī ir eh, virzies uz priekšu, bet šī savstarpējā miedarbība ar emīru arī ir ļoti svarīga. Un, protams, arī solvencija divi regulas um, aspekti ir ļoti svarīgi. Tā kā mums ir ļoti daudz nepabeigts likumdošanas, un varbūt sanācijas un noregulējuma režīms ir kā tāds noslēguma punkts, lai sasietu visus, uh, nepie, teisim, visus šos elementus vienoti. Es saprotu, ka tas ir ļoti tehniski un es atvainojos tiem, kuriem tas ir garlaicīgi. Bet, kā es teicu, es ļoti gaidu ēnu referentu komentārus. Paldies! Uh, thank you very much, Kay. Uh, now move... Lielas paldies, Keja. Tagad varam pievērsties ēnu referentiem ETP. Hübners kundze. Lielas paldies. Vēlos sākt ar to, ka vēlos pateikt Ja mēs vēlamies būt, eh, tā teikt, eh, nos, tā tad izstrādāt eh, stabilu finanšu tirgus un to mehānismus, tad mums arī ir jāvirzās uz priekšu ar tiesību aktiem ne, banku sektorā. Un, ko jau arī Keija teica, tas ir skaidri, ka Eiropas Savienības tiesība akti par nebanku institūcijām galvenais mērķis ir jau būtībā radīt uh, drošāku tirgus situāciju un līdz ar to ir veicinājusi uh, tir, tātad plašāku tirzniecību, lai varētu arī vienoties un noregulēt šos aspektus. Nu, ņemot vērā to, ka pašlaik par tiesību aktiem tiek diskutēts, kā jau Kei minēja, piemēram, MIFID, uh, ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Bet kādai, šī regulas, kādai šīs regulas mērķis uh, samazināt šo tirgus uh, risku, tas ne tikai attiecās uz kaut kādiem radikālām situācijām, un tas Un šo aspektu vajadzētu attīstīt tālāk, ja mēs runājam par sanāciju un noregulējumu, lai varētu nodrošināt situāciju, ka tirgus traucējumi parādās tādos ekstrēmos izmēros. Un mums vajadzētu arī šo diskusiju nedaudz pavirzīt šajā virzienā. Un šeit vairāk vajadzētu fokusēties uz galvenajiem principiem, ja mēs runājam par sanā, sanāciju un noregulējumu nebanku sektora. Keija jau minēja, uh, Mm, tā teikt, ar vairākām detaļām par šiem jautājumiem. Es vēlētos tikai teikt, savā papildinājumā es vēlētos fokusēties uz vairākiem punktiem, ņemot vērā esošo ziņojumu, ziņojuma projektu. Nu, mani komentāri vairāk papildinātu Keijas ziņojumu, un es vēlētos nedaudz papildināt um, šo vispārējo pieeju, ja mēs runājam par sanāciju un noregulējumu ietvaru. Uh, Uzskatu, ka šī ne, šīs nebankas, nebanku sektori, nebanku institūcijām vajadzētu izstrādāt visaptverošus plānus, ko pat attiecīgā uzraudzības iestāde varētu pārbaudīt, lai pieprasītu kaut kādas izmaiņas eh, šajos plānos uzraudzības iestādēm vajadzētu arī saņemt pilnvaras, lai iejauktos šādos plānos, lai nodrošinātu stabilitāti, bet tajā pašā laikā iestādē vajadzētu ap, arī apzināties risku, ka va, ir iespējams radīt arī tirgus uh, nestabilitāte, kas attiecās uz šiem uh, noregulējuma plāniem, kas patiešām ir liederīgi vēl papildināt, ir tas, ka uzraudzības iestādēm jebkurā valstī vajadzētu sadarboties ar uh, citām iestādēm un arī informēt citas iestādes, jo jāņem vērā to, ka noteiktas vienības, jeb noteikti uzņēmumi, noteikti pārstāvji atrodas citā, tā teikt, juridi, um, juridiskā teritorijā, un ņemot vērā šo um, iestāžu sadarbības prezumciju, to vajadzētu arī izmantot. Uh, Un tad, kad attiecīgi noregulējuma aktivitātes uh, ietekmē vai ietekmē šos jautājumus, tad vajadzētu arī izmantot šo situāciju. Vajadzētu nodrošināt situāciju, kas attiecās par strateģiskiem plāniem ne banku sektorā, no nu, tiem vajadzētu balstīties uz šiem tiesību aktiem, un es domāju, ka Keija varētu man arī piekrist. Uzskatu, ka e, centrālo vērtspapīru depozitāriju specifiskais raksturs ir nepieciešams izstrādāt tādus unikālus plānus, sniegšu piemēru, definējot e, tvērumu, kas tad īsti ir, ir e, tātad centrāla vērtspapīra depozitārija galvenās funkcijas. Nu, tas ir diezgan sarežģīti to definēt. Un ziņojumā 12. punktā tas arī skaidri atrunā to, ka krīzes scenārijā šie attiecīgi būtiski svarīgie tirgus infrastruktūras daļas centrāla vēsturi depozitārijos tos vajadzētu saglabāt. Un tas nav apstrīdams, bet tajā pašā laikā uzskatu, ka ir jāatcerās, cit, ka ir tādas citas funkcijas, ka, piemēram, ir arī uh, notāra funkcijas, kad uh, centrālajā vērtspapīra depozitārija izsako uh, tātad vērtspapīru izsniegšanai un uh, to varētu arī savienot ar šo vienošanos, jeb settlement lomu. Šeit tas varētu arī rast sistēmiskas uh, sekas vienošanās funkcijām. Nu, šīs savstarpējās saiknes starp uh, centrālo vērtspapīru depozitārīgu um, vairākām funkcijām, nu, to vajadzētu atcerēties. Uh, Nu, jāsaka godīgi, ka es, es atvainojos par eh, šo garo vārdu izmantošanu, bet, nu, patiešām man nepatīk eh, saīsinājumi. Uh, Nu, turpināšu savu runu bez um, saīsinājuma izmantošanas. Kas patiešām ir būtiski, ir nepieciešams uh, veicināt uh, centrālo darījumu partneru sadarbību, kur būtu arī jāņem vērā banku sektoru licences. Centrālo darījumu partneru režīms ir diezgan specifisks, un šeit to nevajadzētu iesaistīt bankas rezolūciju un uh, tātad sanāciju un noregulējuma direktīvas kontekstā. Uh, Um, runājot par bažām, tātad ierosinātais režīms bankām, tas varētu uh, iespējams pat palielināt parādu nastu, ko, ko varētu tā teikt iekļaut šajā punktā. Nu, neuzskatu, ka tas būtu piemērojams centrāliem darījumu partneriem, jo um, tendence ir tāda, ka šādus instrumentus neizdod šīs iestādes. Uh, Kas attiecās uz maksājumu sistēmām, uzskatu, ka šeit būtu nepieciešams piemērotais uh, sanācijas un noregulējuma plāns, jo šī, šīs institūcijas atrodas tātad pārvadājumu jeb transakciju uh, tā teikt fokusā. Un tas varētu arī negatīvi ietekmēt citus finanšu tirgus dalībniekus. Un ja mēs paņemam 98, 1998 settlement, nu, tur galvenais mērķis jau ir novērst potenciālos riskus, ja mēs runājam par maksājumu sistēmām, bet šī direktīva neiet pietiekami tālu. Ja mēs runājam par sanācijām un noregulējumiem, šeit tika paredzētas specifiskas normas, uh, lai šo problēmu atrisinātu. Pēdējais punkts, tātad apdrošināšanas sabiedrības, uzskat, ka esošā ziņojuma redakcija pieskarās šim jautājumam, bet tā tik precīzi to nepaskaidro. Es, protams, saprotu, ka tas ir ļoti cieši saistīts ar, nu, mums būs jāņem vērā arī uh, eh, solvencija maksātspējas divi jautājums, bet uh, Es īsti nezinu, kā mēs varētu atrasināt šo jautājumu Keijas ziņojuma, bet vispārīgi runājot, uzskatu, tā ir brīnišķīga iniciatīva izstrādāt ziņojumu, pie kā Keija piestrādāja, ceru, to, ko viņa ierosinās, tātad ēnu referentu līdzdalību, ka tas tiks arī ņemts vērā un cerams, ka arī spēsim ieru, tātad ietekmēt komisijas izstrādāto dokumentu. Lielas paldies! Uh, thank you very much. Lielas paldies! Es te pārstāvis Leonardo. Lielas paldies! Vēlētos pateikties Kejai par ieguldīto darbu. Tas ir ļoti sarežģīts dokuments, jautājumu loks, ja, ņemot vērā to, ka tas ir diezgan tehnisks. Kā jau Hībners kundze teica, mūsu es kā ēnu referents vēlētos arī ieguldīt konstruktīvu darbu šajā jautājuma lokā. Ja mēs runājam par uh, normatīvajiem aktiem, Tas katrā gadījumā veicinās mūsu spējas risināt šos sarežģītos aspektus un novērst riskus, ko mēs varam pašlaik novērot tirgus infrastruktūras daļās mēs varam būtībā balstīties uz to, kas jau ir izstrādāts iepriekš emir kontekstā esam attiecīgi kartējuši, izstrādājuši, ja tātad tiesību aktu, tā teikt, um, teritorijas, bet emīri pats par sevi nevar ietvert visus elementus, it īpaši, ja mēs runājam par sanācijas un noregulējumu plāniem. Līdz ar to patiešām ceru, ka es spēšu arī um, ieguldīt savu darbu, un es tikai vēlētos norādīt uz pāris lietām, ko es esmu novērojis. un arī centīšos reaģēt uz Keijas priekšlikumiem. Patiešām būs būtiski novilkt šo robežu līniju tādu skaidru robežlīniju. Un ir nepieciešams arī precīzāk uh, paskaidrot šos jēdzienus, un visticamāk, grozījuma priekšlikumi to arī var izdarīt. Uh, Mums pašlaik šajā posmā vajadzētu vairāk fokusēties uz centrāliem darījumu partneriem un centrāliem vērtspapīra depozitārijiem, tādā CCP, CCP, CSD, un līdz ar to es vēlētos papildināt. Nu, nevajadzētu ignorēt faktu, ka šeit arī ir iesaistījušās citas puses, kā piemēram aktīvu pārvaldītāju uzņēmumi, uh, Un ņemot vērā šo um, iesaistīto pušu funkcijas un viņu um, darbību, tad ir nepieciešams uh, pievērsties arī citiem jautājumiem. Kas attiecās uz ēnu bankām? Uh, nu, tad šis jautājums arī kļūst aizvien aktuālāks, jo arī nodrošina likviditātes funkcijas. Tādai personiski runājot, uzskatu, ka šis iniciatīvas ziņojums, tātad pašiniciatīvas ziņojums atvērs, tā teikt, logu un aktualizēs diskusijas par šo jautājumu par būtiski svarīgām tirgus infrastruktūrām, bet tajā pašā laikā mēs fokusēsimies uz diviem jautājumiem, par kuriem jau šodien diskutējām. Tātad par šīm centrālajiem darījuma partneriem un centrālajiem vērtspapīra depozitāriem. Kas attiecās uz mūsu neseno pieredzi, uh, Nu, darbs eh, vēl aizvien turpinās pie emira izstrādes, un tātad tirgus infrastruktūras, eh, centrālo darījumu partnera būtiskums un nozīme kļūst aizvien lielāka, un tādēļ mums patiešām būtu jāuzdod sev jautājums par eh, šiem sanācijas un noregulējumu plāniem. Ļaujiet man izteikt divus komentārus par šo jautājumu. Tātad mums ir nepieciešams tātad izstrādā centrālo darījumu partneru struktūru. Mums ir nepieciešams precizēt, kā tas tiek um, izveidots, jo tas, jo mēs varam novērot to, ka šeit ir dažādas struktūras izstrādātas ir eh, valstu centrālie darījuma partneri, kas arī var ieguldīt uh, savu uh, eh, ārtavu stabilitātes nodrošināšanai finanšu tirgos. Un šajos gadījumos ir nepieciešams arī iesaistīties valstu uzraudzības iestādēm, un tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem, tas ir savu veidu izejas punkts. Uh, lai nošķirtu tātad šos um, aktivitāšu funkcijas un kvalitātes, ja mēs runājam par centrālajiem darījumu partneriem. Centrālai darījuma partneri CCP. Es, protams, nevēlos iedzīvināties visos uh, tehniskajos aspektos, kā, kā tad īsti, uh, kā tad īsti šie darījuma partneri darbojās, lai gan uzskatu, ka centrālajiem darījuma partneriem vienmēr vajadzētu nodrošināt situāciju, lai piesaistītu dažādus klientus, jo tas būs katrā gadījumā būtiski, ja, saisti, ja attiecīgās saistības netiek izpildīts. Un vēl es vēlētos pievērst jūsu uzmanības ļoti specifiskai lietai, un tas attiecās uz lietotājiem. Šī norma būs ļoti būtiski, jo mēs mēģinam atrisināt jautājumu starp uh, sistēmisko līdzsvaru un esošo situāciju. Tātad. Bet tajā pašā laikā mums ir jāatgādina un arī jāatcerās, ka mēs sniedzam lietotājiem, garantij, lietotājiem garantijas ņemot vērā to, ka šeit mēs sadarbojamies ar klientu, un tas nozīmē to, ka ziņojumā vajadzētu arī uzsvērt, uzsvērt lietotāju aizsardzību. Šeit ir parādījusies arī tāda vispārīgāka problēma, kas ir arī tāda delikāta problēma. Nu, nezinu, vai mēs spēsim to atrisināt šajā ziņ eh, ziņojumā, bet Tas ir saistīts ar tātad atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Komisijas, komisija vēlās noteikt šīs nodavas lai izvairītos no ļaunprātīgas izmantošanas, bet paskatoties uz šo jautājumu no sanācijas un noregulējuma aspekta par centrālajiem darījumu partneriem, kā tie ietekmē šo situāciju, nu tad ir skaidrs, ka lietotāji, lietotājiem ir nepieciešams nodrošināt aizsardzību un to vajadzētu iestrādāt šajā tiesību aktā. Nu, to nevar vienkārši tā ignorēt. Uh, un, to, un nevar uzlikt lietotājiem pārāk liels nastas. Es, eh, rezumējot, vēlētos atsaukties uz CSDR, tātad uz eh, centrāliem bezpapīra depozitāriem. Modelis eh, būtībā nedaudz atgādina arī darījuma partneru modeli, bet šajā gadījumā depozitārija uh, Nu, iespējams, mēs šeit radām iesaistītajām pusēm noteikumus, kas atbilst finanšu struktūrām. Bet, ņemot vērā šos depozitārajus, būtisku lomu ir arī jāsniedz iest, tātad, valstu iestādēm, jo, ja norisinās ka, finanšu krīze, tad ir nepieciešams nodrošināt arī operacionālu turpinātību šajos aspektos. Tad, kad, eh, piemēram, darīju partners izjūt eh, krīzes ietekmi, un tādēļ būtu nepieciešams ierobežot šo mm, kaitīgo, kaitīgās ietekmes izplatīšanās. Nu, tie būtu mani galvenie novērojumi, kurus es vēlējos eh, uzsvērt, bet, protams, vēlētos pateikties referentei Un es, protams, cerams, ka varēšu arī ieguldīt būtisku un liederīgu darbu šajā dosjē. Nu, es domāju, ka mēs pašlaik atveram, tā teikt, jaunas durvis. Un cerams, ka mēs varēsim arī turpināt mūsu darbu pie šī jautājuma. Lies paldies! Esmu Aldas ēnu referents līdz ar to arī izteikšos. Lielas paldies, Keija, par, zi par ziņojumu. Lielas paldies arī par jūsu diagrammām, kas ir iekļauts šajā dokumentā. Nu, šķiet, ka šīs diagrammas arī vēl tiks paplašināts un kļūs vēl sarežģītāks. Kas attiecās par šo tvērumu, šis jautājums? Nu, jāņem vērā to, ka šeit ir ziņojumi divas daļas. Šeit ir uh, šī būtiski svarīgā tirgus infrastruktūras daļa, kur jūs iedzināties, un uzskatu, ka vajadzētu atrast atbildes, iespējams arī ierosinājumus un veidus, kā mēs varētu darboties. Uh, ja mēs runājam par uh, ierosinājumiem, kas ir jāiesniedz komisijai, jo beigu beigās mums ir jāizstrādā tiesība akti šajā sektorā. Un jūs arī pieskārāties citiem jautājumiem, kur būtu nepieciešams vēl vairāk izpētīt. Nu, es īsti nezinu, ko darīt ar šiem uh, aktīvu pārvaldītājiem. Nu, ieskatoties vien. Uh, ar vērtspapīrošanas problēmām, tad eh, aktīvu pārvaldītājiem te rodās jautājums, vai šeit ir nepieciešams kaut ko arī darīt. Līdz ar to tas pašlaik šis jautājums ir neskaidrs, kur vairāk un vairāk, aizvien vairāk ieguldītājiem, uh, ieguldītāji pieprasa un arī saka, ka aktīvu pārvaldītājiem ir lielāka loma šajā sektorā, un tad rodās jautājums, tad kas norisinās tad, ja, piemēram, kāds nepilda savus uh, pienākums un tā tālāk. Nu, nezinu, vai varam atrisināt šo jautājumu, bet mēs varam uzdot vairāk jautājumus, kas attiecās uz uh, kritisko tirgus infrastruktūru. Mēs varētu kaut ko atrisināt. Nu, Pīters visticamāk kaut ko teiks par apdrošināšanas sabiedrībām, bet mēs esam pāris uh, banku sektoru problēmas, uh, tā teikt, novirzījušas. Uh, Uh, uz, uh, tā teikt, institucionāliem ieguldītājiem, un tas var ietekmēt viņu darbību, kā piemēram apdrošināšanas un arī pensiju sektors varētu atrisināt savas problēmas. Mūsu cerība visticamāk ir, ka tas tiks pietiekami plaši izplatīts. Un tas neradīs uh, krīzes situāciju vienā sektorā, kas ietekmēs otru sektoru. Visticamāk, tas ir pārāk agrīni, uh, pilnībā atrisināt šīs problēmas, bet mēs varam aktualizēt šos jautājumus. Kas attiecās uz banku sektoru, mēs jau daudz ko esam iemācījušies. Tad, kad uh, divas no lielākajām institūcijām uh, uzsāka savus uh, sanācijas un noregulējumu plānus. Nu, šķiet, ka lielākā daļa to jau arī apzinās. Patiešām būtiski ir, ka uh, tā teikt, uh, sanācijas un noregulējuma plāni tiek arī uzsākti. Un es katrā gadījumā ieguldīšu savu darbu šajā tiesību aktā, lai tas patiešām būtu veiksmīgs rezultāts. Daudz, kas uh, Daudz kas nonāk centrālajās bankās vai arī kaut kur citur, jo šīs institūcijas nedrīkst, tā teikt, uh, Uh, izgāzties. Un, ja mēs runājam par banku sektoru, tad viens no galvenajām lietām arī nonāk šādā posmā. Un mums ir jāuzsver, kas tad ir tie būtiskākie aspekti un kas īsti notiek ar pārējo daļu. Uh, Nu, visticamāk, šeit vajadzētu paredzēt tādu standārtu, jeb kā, tādu stabilu sistēmu. Un neskatoties uz šiem aspektiem, šeit visticamāk uh, tiks paredzēts vairāk laika, lai noskaidrotu un arī nodrošinātu stabilāku situāciju maksājumiem. Uh, Es esmu piefiksējusi to, ka jūs uzskatat, ka atliekot prasības, iespējams arī ir atrast risinājumu. Nu, piemēram, tā teikt, ievietot arī iesprūst tranzītas kategorijā. Nu, jūs arī centāties definēt uh, tātad centrālo darījumu partneru un tātad šo, kur varētu tie atrastos. Uh, šajā noregulējuma un arī uh, sanācijas kontekstā jūs arī šeit mēģinājāt definēt arī klienta lomu, nu, tas ir tā teikt, tā kā pēdējais, pēdējā instance, pie kā var vērstē, vērsties, un ja tāda situācija ir novērojama, vai arī mēs sakam, ka tas nemazam nedrīkst notikt. Nu, mums patiešām vajadzētu runāt par šādām problēmām. Ja mēs runājam par paralēlajām bankām, tad, kad uh, mēs vēršamies pie depozitāriem un izmantojam to finanšu resursus, uh, nu tad beigu beigās ir nepieciešams arī nodrošinājums, un tad tiek iesaistīts apdrošināšanas sabiedrības, un tad beigu beigās viss ir, visi kaut, kaut ko riskē. Nu, klients tad, kad iesaistās fin, tātad atvasināto finanšu instrumentu darbībās, tad klients var zaudēt savus finanšu resursus. Nu, piemēram, jūs ieguldat bankā un banka ieguld tālāk, jūs varat patiešām kaut ko zaudēt. Nu, mums patiešām vajadzētu pievērsties šim jautājumam un arī vajadzētu stāties pretī šim izaicinājumam un iespējams arī mazāk jāizmanto šī finanšu atvasinātie instrumenti, nebūtu jau tik slikti. Jūs arī runājāt par klientiem, bet jūs arī runājāt par netiešo tīrvērti, jeb clearing mazajām bankām. Nu šeit mēs runājam jau par citu kategoriju, par citu klientu kategoriju. Uh, Tā ir, protams, ļoti būtiska funkcija, un mums ir jārunā par kā to varētu mēs atrusināt. Nu, to vis, par to visticamāk mēs arī runāsim uh, kādā citā sēdē, un vakardien, tad, kad mums norisinājās sēde par tehniskajiem standartiem Emirā, un kā tad mēs izmantojam attiecīgos instrumentus, pār, ja mēs runājam par nodrošinājumiem, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams. Nu, šeit iespējams, ka tas ir tas pats gadījums, un ja mēs runājam par tirgus infrastruktūras daļām, visticamāk mums ir jāieraksta, ka šeit ir arī uh, īsas loma, ja mēs runājam par uh, noregulējumu un sanācijas plānu koordinācijām. Tas jau tika arī iekļauts EBI uh, regulā, bet uh, to, ka tas ir ļoti būtiski, ka tas tiek ie, ja iekļauts, kā arī CSDR 4. Un šajā gadījumā to vajadzētu šo lomu arī uzsvērt. Nu, to arī vajadzētu precizēt šajā dokumentā, un tas arī palīdzētu uh, izprast uh, tātad šo loģiku starptautiskajā līmenī. Un tagad pievēršoties uh, viscentrālajiem vērtspapīra depozitāriem. Uh, Mums vajadzētu ieskatīties šajās uh, saiknēs ar to, vai tās ir bankas vai nav bankas. Ja mēs runājam par kredīti institūta definīcija CDR4 tiesība aktī. Nu, tagad mēs runājam par uh, depozit, depozīta uh, izmantošanu. Nu, šeit tiek piešķirts arī limitēts licences. Mums jāapskatās, kā šāda aktivitāte var ietekmēt šo jautājumu un vai tas vispār var ietekmēt arī bankas uh, sanācijas un noregulējuma direktīvu, jo jāņem vērā to, ka depozīta izmantošana var tomēr ietekmēt. Es uzskatu, ka Danuta jau arī pareizi uzsvēra. Šeit noteiktas lietas attiecās uz informāciju, un šeit mēs būtībā atgriežamies pie tā, kā mēs izmantojam šo punktu. Mums ir jāapzinās, kurš ko kā izmanto. Uh, un notary function, jeb notāra funkcijas līdz ar to ir būtiskas, ja mēs runājam par nodrošinājumu izmantošanu. Lielas paldies par jūsu ziņojumu. Visticamāk, vasaras laikā iedzināšos šajā ziņojumā un kā, jum, kā iesniegt savus priekšlikumus un kā def, un palīdzēt jums definēt šos punktus. Nu, es vēl par to padomāšu vasaras laikā. Cerams, ka varēsim arī virzīties uz priekšu un varēsim arī sniegt ieguldījumu jūsu darbā. Tas būtu viss no manas puses. Žans Pols, Pešē, vai jūs vēlaties izteikties? Bas. No, that's okay, and uh, first I... Tas nekas, es jau sāku bažīties par jūsu vasaras uh, brīvlaiku, šo atvaļinājumu brīdi, ja jūs tiešām to pavadīsiet domājot par šiem jautājumiem. Tātad viņš šobrīd balso itre, mans eh, kolēģis, eh, bet es nolasīšu, kas man eh, ir nodošas, ir tās tehnisks jautājums, un ja jums ir jānovaina ēnu referents un jāielēc šajā ziņojumā, tad ar katru dienu tas kļūst ar vien tehniskāks. Tā tad, no manas perspektīvas, paskatieties, ko šeit ir Keja izdarījis. Liels paldies! Un ieteikumi, kas ir izteikti CSD un CCP, noteikti ir ļoti svarīgi, un es ļoti atzinīgi tos vērtēju. Šeit pat nav nekas daudz papildināms. Es varbūt pievērsīšos tām lietām, ko mēs vēlamies šeit papildus iekļaut attiecībā uz darbības jomu. Uh, No manas perspektīvas eh, viena no būtiskākajām eh, diskusijas daļām noteikti par apdrošināšanu. Paskaroties, kas ar AIG e notika globālā mērogā, un arī apvienotā karalistē tam ir vairāk pie, piemēri, ir skaidrs, ka sanācijas un noregulējuma ietvaram ir daudz lielāka no, e, nozīme attiecībā uz atsevišķiem apdrošinātājiem, bet it īpaši pārobežu aktivitāte, kas lielā mērā arī saistīts ar to, ka šī apdrošinātāji ir eh, lielā mērā iesaistīti arī finanšu instrumentos, un ir eh, šādiem apdrošinātājiem nepieciešams īpašs režīms. Mēs vēl neesam to skaidri definējuši, bet tie, kas veic ievērojamu pārobežu darbību daļu, nu viņiem vajadzētu īpašu sistēmu. Tas, ko jūs minējāt par maksājumu sistēmu un aktīvu pārvaldības darbību, arī tur mēs uzskatām, to, tāpat kā Šerona, ka ir daudz iestādes, kas nav bankas, bet ir iesaistīts būtiskās aktivitātēs, kā vērtspapīri, eh, eh, pārošu vērtspapīros, un mums vajadzētu arī skaidrāk definēt kā tos skaidrāk definēt, uzraudzīt sistēmisko nozīmību un kur tas nepieciešams eh, noteikt viņam arī atsevišķu noregulējumu režīmu. Bet ir svarīgi arī eh, saprast, kā to identificēt. Tā būtu tāda otrā lieta. Tad trešā un pēdējā lieta, ko mēs vēlētos šeit pieminēt, ir tas, ka jūs jau pieminējat, ka eh, bez tā kā sistēmiski uzraudzīt lielo uh, banku darbību, kas ir CCP, tad ir vajadzētu uzraudzīt tādu ciešāku uzraudzības sistēmu, lai uzraudzītu tīkla risku, kuru radītu liels finanšu iestāžu skaits ar būtiski svarīgu tirgus infrastruktūras daļu. Paskarot šos trīs jaut, eh, jautājumu lokus, tad jūs varētu saņemt no mums eh, arī papildus ieguldījums, bet par CSD un CCP mēs visu atzinīgi lielākoties vērtējam un paldies par šo darbu. Paldies. Vai goe vārdā kāds izteiksies, Jurgen? Šoreiz nav mums komentāru. Tās nekas. Pīter, tu vēlējies kaut ko sacīt. Paldies, Šaron. Uh, Es domāju, mēs visi eh, AIG e lietai sekojām, kā Bass to pieminēja, kā viens no būtiskākajiem finanšu pakalpojumu sabrukuma liecībām. Un neviens nevar īsti attaisnot milzīga apdrošinātāja, kas darbojas globālā mērogā, ķeršanos pie riskantiem finanšu darījumiem. Un Nezinu, vai mums ir jāizvairās arī no tā, eh, ka mēs eh, sarežģījām šīs lietas. Mums arī jāvienkāršo lietas, lai mēs varētu saprast eh, to, kas ir nepieciešams. Man rada bažas vispārējiem apdrošinātājiem noteikto regulējumu attiecībā vai salīdzinājumā ar banku apdrošinātājiem. Jo ir viena lieta, ko bankas e, vēlas darīt, un, e, teiksim, tās lietas, kas ir depozitāriem, un cilvēki ir, teiksim, iegādājušies konkrēts finanšu produkts. Danuta jau pieminēja to, bet cilvēks skaidrs, ka vēlas zināt, cik tālu mēs esam tikuši e, ar dosjē pie Solvency 2. Un varētu būt, ka tur varētu būt diezgan labi uh, risinājumi ilgtermiņa nodrošinājumiem aktīviem, un tāpēc varētu būt svarīgi, ka mēs varam iestrādāt diskusijās šos jautājumus nākamajos trialogos. Un tad e, mēs varētu līdz balsošanai panākt vienošanos. Tā kā šeit vairākas lietas notiek paralēli, bet uh, ir skaidrs, ka mums ir jānodrošina sektorā arī um, pārodamu aktīvu izmēru ziņā vai apjomu ziņā atbilstošu regulējumu, bet tas, ko Keis sacīja par uh, starptautiskiem principiem, it īpaši IAIS, e mums vajadzētu arī uh, saglabāt tomēr tādu uzsvaru uz to, ko daram iekšienēm Tālāk par ieguldījumiem. Tad mēs neesam eh, šeit komitejā arī skaidri nodalījuši eh, šo ieguldīšanas darbību no administrēšanas darbībām. Nu, mēs labi zinām, ka ja mēs eh, izveidotu kādas pasākums, lai nodrošinātu ieguldītājs, nu, tas varētu būt ļoti pozitīvi. Un es teiktu, ka ne, neuztver to naidīgi, bet eh, katru reizi, kad mēs atsaucamies uz finanšu nozari, mēs atsaucamies uz banku nozari, bet banku nozare nav pārāk sekmīgi iezīmējis mums pareizos risinājumus, bet regulējums tur ir viens no visstingrākajiem. Līdz ar to mēs varbūt maksājam, varētu teikt, vai paskatāmies eh, Solvency 2, kur desmit gadi pagājuši, mēs joprojām esam iesaistīti kompensāciju izmaksā, bet reāli runājot ne jau banku nozaru mums jāmaina, bet gan domāšanas veids, kā regulēt situāciju finanšu tirgos. Tu jau to zini labāk nekā citi. Eh, diez vai vajag šo salīdzinājumus visu laiku veikt, uzklausot eh, šos komentārus, kur tu izteici, bija vairāk gan riskā kritika par tam, kur mēs esam, cik tā mēs esam tikuši. Bet eh, vajadzētu paralēli šīs lietas skatīt, bet katru atsevišķi tomēr. Un varbūt eh, ne, nesāk diktēt apdrošināšanas sabiedrībām, kas viņām būtu jādara banku nozarē. Šeron un citi jau ir izteikuši arī Leonardo svarīgs komentārs, un es domāju, ka noteikti vai varēsi eh, papildināt ziņojumu, un es nezinu, varbūt eh, nosaukumu var pamainīt. Jo sanācija un noregulējums ir banku termini, bet eh, regulējums attiecās uz nebanku iestādēm. Nu, varbūt mēs varam pamainīt kaut ko nosaukumā. Nu, nosaukums e, mums e, droši vien, ka paliks, jo šis ir pašiniciatīvas ziņojums, bet nu, mēs varam papildus nosaukumu pielikt. E, neviens nevēlas vairāk izskatīties Keija, varbūt tad var reaģēt un atbildēt uz komentāriem. Jā, paldies. Tā kā Eh, diemžēl eh, iepriekšējā ziņojumā, par kur es eh, biju atbildīga, mēs pat nevarējām beigās noņemt šo un tā tālāk, kas bija iekļauts nosaukumā. Lai nu kā mēs esam diezgan lielā mērā pag... gājuši uz priekšu, lai nodrošinātu caurskatāmāks, stabilāks tirgus noteikums un esam jau īstenojuši un atrisinājuši veselu virkni pārvaldības jautājumu. Nu, nevajadzētu domāt, ka mēs sākam no nulles šeit. Mums jau ir tāda laba pamatstruktūra, kas vai nu jau ir izveidota, vai tūlīt tiks izveidota. Bet saskaņā ar CPSS, JOSKO darbu. Ir ļoti svarīgi, lai sanācija un noregulējums tiktu attiecināts arī uz nebanku sektoru, vienalga, kā mēs viņus nosaukam, nosaucam. Tik tiešām svarīgi, lai krīzes apstākļos ir pārdomāts process, kaut kas, kas jau ir noticis, par kuri panākt vienošanās ar tirgus regulātoriem, lai nebūtu nekādu pārsteigumu par to, kā lietas notiek. Un tik tiešām ir tāds īsts tiesiskais ietvars, kas eh, spēj nodrošināt tirgus stabilitāti kopumā, ne tikai attiecībā uz vienu tirgus dalībnieku. Tāpēc ir ļoti svarīgi eh, īstenot CPSS eh, JOSKO principus. Un tik tiešām atrast, kur mums vēl ir nenosektās vietas. Es piekrītu Hibners kundzei, ka cieša sadarbība e, pāri robežām ir ļoti svarīga noregulējumam. Un tieši tas ir svarīgi ne tikai Eiropas Savienības aspektā, bet arī globāla, jo daudziem ir šīs globālā darbības un e, uzraudzības aģentūram arī ir sava loma. Un tiešām jāskatās, kā šo koordinējušo lomu var izvērst arī uz CSD un CCP. Attiecībā uz darbības jomu, es domāju, ka mēs jau sašaurinājām to līdz CSD un CCP, varbūt arī maksājuma sistēmas, līdz pēkšņi zaļo kolēģis ierosināja, ka varbūt to var plašāk tomēr skatīt. Nu, man šeit problēma ir tāda, un, un Dominičī kungs jau to pieminēja, un arī Skinner kungs tikko. Uh, aktīvu pārvaldītāji pāriet uz jauniem biznesa modeļiem. Vai mums tas patīk vai nē, bet mainās tas, kādu lomu viņi spēlē. Un Šeron arī atsaucās uz vairākiem eh, variantiem, kā tiek aktīvi izmantoti, bet viņiem ir sava loma, tam ir pietiekam svarīga uh, daļa, kas varētu būt atsevišķi drīzāk apskatāma nevis kā daļa no šī, jo tā ir tik liela, ka tur ir jāņem vērā īpašā situācija. Man sajūta būtu tāda, ka atstāt šeit to varbūt būtu labāks risinājums. Un tas pats būtu apdrošinātājiem. Ņemot vērā, ņemot vērā to, cik tālu esam tikuši ar Solvency 2, nu, varbūt ir pāragri šobrīd vēl padziļināti šajā ziņojumā par to runāt, jo CSD un CCP uh, un potenciāli arī maksājuma sistēmas ir tik tāli progresējuši attiecībā uz šīm sistēmām, ka mēs izdarām pārāk lielu spiedienu e, uz viņiem. Tad varbūt tas, tam ir jānotiek ātrāk laika ziņā. Es cerēju, ka mēs tādu, uz tādu koncentrētāku ziņojumu virzamies, sašaurināt šo darbības jomu. Tātad uh, mums centiem būtu tieši mazināt aptvērumu, nevis paplašināt to. Um, bet ar to mēs vēlamies tikai paust uh, to, ka aktīvu pārvaldītāji ir tik svarīgi, ka mums būtu jāskat viņa situācija atsevišķi. Es neuztveru finanšu iestādes uh, tāpat kā bankas, man nav nekādas problēmas ar bankām kā tādām. Es domāju, ka mums ir skaidri redzams, ka daudzas bankas ir ļoti labi strādājušas krīzes apstākļos, ir arī tādas. Um, skaidrs, ka arī būtiski svarīga tirgus infrastruktūras daļas nodrošinātāja Eiropā ir arī labi strādājuši un viņam nav bijis nepieciešams uh, šo saistību neizpildes uh, secīgās darbības īstenot. Un, un tad, uh, Es uzskatu, ka mēs šobrīd runājam par ekstrēmiem ārkārtas apstākļiem, un skaidrs, ka neviens šādos apstākļos nevēlās apsvērt darbības izbeigšanu. Nu, vajadzētu, protams, pārdomāt arī par juridiskām sekām, un tas noteikti būtu pozitīvi, vismaz ek, eh, eh, operatora, ar kuriem es runāju, nu, arī par šī uzņēmē darbības turpināšanas plānošana, viņi uzskatīja, ka ir ļoti svarīgi, ka ir šī juridiskā skaidrība eh, un ka ir šai plānošana eh, iespējama. Neviens, protams, negrib plānot eh, savu darbības izbeigšanu vai bankrotu, bet, nu, labi, ka ir šādas procedūras paredzēts. Un es atzinīgi vērtēju izteiktos komentārus. Es uh, dzirdēju, ka būtiski svarīgai tirgus infrastruktūras daļai varētu būt atšķirīgs risinājums pieredze. Ne, ne, nevis akli sekot banku sektoram, bet mēs skaidri zinām, kāda ir situācija ar CCP un kā mēs to varam sasaistīt ar banku depozītiem un kurām Un es principā ierosinu, ka ja tiek izmantota klientu aktīvi, tad tas ir jādara starptā, vismaz eh, nacionālās uzraudzības iestādes uzraudzībā. Un tad, kad es tiekat līdz uh, situācijai, kad uh, sākat izmantot klienta aktīvus, tad jau uh, jūs esat diezgan sliktā situācijā. Un ņemot vērā šīs secīgās darbības, kas saistību neizpildes gadījumā ir īstenojams, tad sanāk, ka situācija, protams, ir tāda, ka klienti maksā e, finanšu iestādē par veicamiem pakalpojumiem, bet e, skaidrs, ka problēma gadījumā klientiem nevajadzētu maksāt par e, iestādes kļūdām. Paldies un sūtiet lūdzu grozījums līdz septembrim. Paldies, kā jau es teicu, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 3. septembris, tā kā tas nedaudz uh, iejauksies jūsu atvaļinājuma plānos, un 23. septembrī mēs apspriesim, balsosim 17. oktobrī komitejā, un novembrī šis jautājums tiks skatīts plenārsēdē. Tagad es eh, priekšsēdētājas darba grožus nodošu Teodorām, kurš turpinās tālāk sēdi vadīt rīta daļā, jo man ir jāgatavojas starp institucionālajai viedokļu apmaiņai ar Eiropas centrālo banku. Paldies! Okay, let's start moving to the report of uh, Jurgen Klute. Labi, pāriesim tālāk pie Jurgen Klūtes kunga ziņojumu par maksājumu uh, kontiem. Klūtes kungs, došu vārdu jums, lai iepazīstinātu mūs ar savu ziņojumu. Jā, Jā paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākumā norādīt uz to, ka bija vairāk piegājienu nepieciešami. Mišels Banjē man teica, ka piecas reizes mums eh, vajadzēja mēģināt, līdz beidzot šis projekts komisijā ir ticis akceptēts. Līdz ar to es vēlētos eh, pirmkārt jau atzinīgi novērtēt komisijas priekšlikumu. Kopumā tas ir labs pamats mūsu tālākam darbam mūsu interesēm, mūsu bažām. Tieši gads ir pagājis. Pagājušā gada 4. jūlijā mēs parlamentā balsojam par pašiniciatīvas e, ziņojumu. Tajā pamatā runa bija par bankas kontu un pieeju šādam pamat darījumu kontam. Mēs par to plaši diskutējām un panācam arī li lielu vairākumu. Un ceru, ka uz to balstoties mēs tad varēsim arī turpmāk strādāt arī pie šī ziņojuma un savā ziņā arī kopīgi panāksim labu risinājumu mūsu vēlētājiem. Noteikumi, par kuriem mēs šodien diskutējam, manuprāt, ir vērtējami pēc tā, cik lielā mērā viņi stiprina patērētāju tiesības un cik lielā mērā nodrošina viņiem iespējas uh, nu, izmantot eh, konkurences tirgu. Tāpat ir nepieciešams arī stiprināt eh, uzticēšanos bankām. Ir vairākas dalību valstis, ka uz Rietumu Eiropā tas varbūt ne visiem ir zināms, bet eh, ir arī valstis, kurā ir ļoti zema uzticēšanās bankām kur cilvēkiem ir ļoti grūti savu grūti nopelnīto naudu uzticēt banku iestādēji, jo šī uzticēšanās banku iestādēm ir pārāk zema. Un tad ar šo eh, direktīvu vajadzētu stiprināt uzticēšanos bankām un tādējādi arī veicināt iekšējā tirgus tālāku attīstību, vismaz tā daļas tālāku attīstību. Komisija nāk uz klājā ar priekšlikumu, kas ne tikai eh, regulē piekļuvi kontiem, bet arī aptver eh, banku nodevu caurskatāmības jautājumu, tātad eh, arī situāciju par pārēju no vienas bankas uz citu banku, Un iešu tādā secībā, kā ziņojums ir rakstīts. Tātad pirmā nodaļa skar bankas konta apkalpošanas maksas. Komisija ierosina vairākus instrumentus, kas varētu palīdzēt eh, banku klientiem labāk izprast banku piedāvājumus un arī spēt salīdzināt to un pieņemt pamatots lēmums par to, kurā bankā viņi vēlas atvērt savu kontu. Tātad pirms tiek atvērts jauns konts, bankām ir jāsniedz patērētājiem pārskatāma nodevu informācija. Dažās valstīs tas tiek tā darīts, bet ne visās. Un no šīs informācijas ir jābūt skaidri saprotams eh, par, eh, par kādiem konkrēti darījumiem tiek iekasēta maksa un kādā ir. Un ir skaidrs arī, ka terminoloģija ir nepieciešams maksimāli harmonizēt, saskaņot. Uh, kun, eh, klientiem, kuriem nav pilnīgi skaidrs viss, vajadzētu sniegt papildus informāciju, lai viņi varētu saņemt šo patērētājiem svarīgo informācijas daļu un saprast. Tāpat eh, komisijā aicinu vismaz reizi gadā informēt patērētājus par faktiskajiem maksājumu nodevu apjomiem, lai varētu salīdzināt ar citiem, citu banku piedāvājumiem. Tāpat uh, savā valstī ir jābūt pieejamai vismaz vienai tīmekļa vietnē, kurā ir uzticama salīdzināma informācija, kur ir e, tāds apstiprinājuma zīmoks, varētu teikt, un tātad ir nepieciešams e, šāda salīdzinoša informācija nodrošināt internetā. Nu, tādu komisijas priekšlikumu esam saņēmuši. Un te, manuprāt, e, mēs runājam par tādu pašsaprotamu uh, regulējumu un dodoties kādā veikalā šodien ir skaidrs, ka būtu labi redzēt cenas šiem produktiem, kas tur izlikti. Un, un, un skaidrs, ka ir jābūt arī pilnīgai pārskatāmībai, skaidrībai, e, ko mēs iegādājamies, cik tas maksā. Un tas e, nākotnē būtu attiecināms arī uz e, bankām, kas varbūt šobrīd nevienmēr un ne visur tā ir. Man ir atsevišķi precizējumi tam, ko komisija ir ierosinājusi. Pirmkārt jau tas, ka mēs esam saskaņojuši dažas lietas ar maksājumu eh, pakalpojumu direktīvas eh, definīcijām, lai mēs varētu izmantot vienotas definīcijas un izvairīties no atšķirīga traktējuma vai pārpratumiem patērētājiem pirms konta atvēršanas vajadzētu saņemt informāciju par visiem iespējamām nodevām, tāpat arī procentu likmēm Tātad tas ir drīzāk precizējums, nevis eh, paplašinājums tam, ko komisija ierosina. Pārējie mani grozījumi attiecas, piemēram, uz tīmekļa vietni, kas ir noderīgi, protams, eh, bet ar nosacījumu, ka šāda tīmekļa vietne ir neatkarīga un ir pietiekama augstā kvalitātē sagatavota. Tātad par informāciju, kas tiek sniegta par nodevām regulāri To noteikti ir jāiekļauj un neatkarīgi no tā, ka ir citi piegādātāji, kas var arī nodrošināt šādu salīdzinošo tīmekļa vietni. Un iekšējais eh, tirgus, eh, tas varētu no, tomēr būt saistīts ar tādu Eiropas Savienības mēroga tīmekļa vietnes salīdzināšanai, un tad būtu eh, klientiem iespējams salīdzināt ar maksām citās valstīs. Tas varbūt kāds portāls, caur kuru varētu caur kādām saitēm nokļūt uz atsevišķo valstu šīm salīdzinošanas tīmekļa vietnēm. Kontu maiņa Dažkārt tas varbūt ir tāds eh, sarežģītāks vai, vai delikātāks eh, jautājums, un patērētājiem dažkārt ir eh, bažas par to. Nu, komisija ir noteikusi arī termiņus, dažkārt tas ievāks ilgāk nekā plānots, piemēram, bankas dažkārt nevēlas īpaši sadarboties, saprotot, ka zaudē klientu. Nu, tas attiec, protams, uz maksājumiem Komisija paredz arī, ka uzņemošā šī jaunā iestāde tad veic regulāros maksājumus un pielāgojas. Tā, tā, tā ir tā banka, kas pārņem šo jauno klientu. Dalībvalstu ietvaros, bet arī SEPA ietvaros, tie ir informācija, kas tiek izmantota banku kontu maiņas gadījumos šeit klientiem nevajadzētu uzlikt kādas papildus maksas. Tātad vismaz viens gads, kā var noteikt kā minimālais uh, termiņš, nu, lai nav tā, ka cilvēks ik pēc mēneša vai diviem maina eh, banku, maina kontu, nepārtraukt meklējot labāko, nu, tad, ja mēs nosakam minimālo termiņu kā vienu gadu, nu, tad šādos gadījumos, ja tiek mainīts pēc tam kontus, tad maiņas izmaksas būtu bankām jāsadz. Ar šo priekšlikumu komisija vēlas vienkāršot iekšējo tirgu un uzlabot to arī kon konkurētspējas uzlabošana, kas varētu īpaši būt aktīvi jūtām mazākās valstīs un iekšējā tirgu Ehm, vismaz to ir jāatver iekšējā tirgu arī bankām. Bet tur ir dažas praktiskas problēmas. Esmu runājis ar dažām iesaistītām pusēm. Un it, it īpaši mēdz gadīties e, juridisks un tehnisks problēmas. It īpaši ārpus sepa telpas tas notiek ir nepieciešams skatīties ka arī konkrētās situācijas, kur to var uzlabot. Es uzskatu, ka tur nepieciešams diskutēt vēl par šiem jautājumiem. Eh, un tas tāds pragmatiskāks jautājums, eh, kur es uzskatu, ka mēs varam nonākt arī pie tāda pragmatiskāka risinājuma. Ja mēs eh, vēlamies mazināt šo šķēršļus, mums ir jāiet uh, arī tālāk ir divi modeļi, kas tiek prasīti no patērētāja puses jau gadiem ilgi. Pirmkārt jau varētu ierīkot tādu uz citu banku pārnesamu e, bankas kontu numuru, līdzīgi kā tas ir e, telefonu numuriem mainot operatoru. Tātad tas nav īstermiņā īstenojams, tas drīzāk vidējā termiņā pie tā ir jāstrādā. Tas tāds mērķis varētu būt vidējam termiņam. Bet es uzskatu, ka tas varētu būt īri noderīgi kā ideja un ilgtermiņā labi īstenojums. Nīderlands vai nesen arī Britu modelis, tātad uh, automātiska eh, pāradresācija. Pirmā gada laikā, kopš tiek mainīts konts, tiek automātiski pāradresēta maksājuma uz jauno kontu. Tas varbūt nav ātri un viegli īstenojums, bet es uzskatu, ka būtu prātīgi vismaz pavērt duru šādiem tehniskiem risinājumiem. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai ir jāuzņem pozitīvās pieredzes eh, no dalību valstīm un noteikti arī eh, tādas eh, nepieciešamas laika termiņas saprātīgā mērā. Pēdējā sadaļa eh, ir par maksājumu konta ar pamatfunkcijām pieejamību. Pašiniciatīvas ziņojumā, kur es biju referents, mēs tad jau to plaši apskatījām, nonācām arī pie diezgan laba kompromisa. Tas attiec uz darbu ne tikai šajā direktīvas daļā bet eh, es orientējos arī lielā mērā šeit uz to, ko mēs savulaik eh, formulējām pašiniciatīvu ziņojumā un ko mēs atbalstījām ar lielu vairākumu. Kā koordinātori mēs esam vienisprātis, ka eh, pirms vēlēšanām ir jāpabeidz sarunas ar padomu, to es arī vēlos arī šeit uzsvērt. Tādā veidā mums vajadzētu arī censies vismaz strādāt pēc iespējas efektīvāk un ātrāk. Tad vēl pavisam īsi par pieejamību. Tā tad ir liela atšķirība starp to, kas ir pašiniciatīvas ziņojumā, un tur mums vajadzētu koriģēt šo to, jo tur mēs vienojamies, ka principā mēs atveram visas bankas, respektīvi uzliekam par pienākumu visām bankām nodrošināt uh, kontra pamatfunkcijām pieejamību ar atsevišķiem izņēmumiem. Respektīvi, ir atsevišķas bankas, kur tikai loģiski būtu, ka viņiem būtu izņēmums stāvoklis. Es uzskatu, ka vajadzētu panākt, ka tomēr ir šie izņēmumi, jo komisijas priekšlikumā ir tikai viena banka, kas, kur būtu izņēmums veicams. Es uzskatu, ka eh, mobilitātes veicināšanai iekšējā tirgus ietvaros un arī vienlīdzīs konkurences apstākļiem un arī diskriminējoši tas būtu, ja cilvēkiem, kuri sociāli iemeslu dēļ gaida šo pieejamību. Un skaidrs jau, ka cilvēkam ir varbūt finanšu sociāls problēmas. Nu, tas būtu kā mūsu pamatojums, kāpēc mēs paš, pašiniciatīvu ziņojumā vienojamies par to, uh, tekstu, kas tur bija. Man tāpēc arī svarīgi panākt, lai e, tur minētais teksts būtu arī šeit. Varbūt mēs varam pārliecināt komisiju, un tas būs, varētu būt sarežģītākais jautājums e, sarunās ar padomu. Un tas būtu mans vērtējums par šo ziņojumu. Paldies, ka uzklausījāt, un ar nepacietību gaidīšu jūsu komentārus. Thank you, Mr. Paldies Klūtas kungām, un tagad sāksim ar ēnu referentiem. Langen kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Klūtas uh, kungs patiešām ir ieguldījis lielu darbu, ņem, ņemot vērā to, ka ir izstrādājis 18 grozījumu priekšlikums, bet tajā pašā laikā, kā jau viņš ir pamatoja, tik tikko uh, parlamenta uh, secinājumi rezolūciju par piekļuvi banku sektoram ņēmis kā pamatu, bet jāņem vērā to, ka toreiz mēs attiecīgi kompromisa labā pie, pieņēmām šo dokumentu. Es, protams, augsti novērtēju viņu ieguldīto darbu, bet mums vajadzētu arī ņemt vērā, ka kompromisa vienošanos tomēr vajadzētu arī ilgtermiņā izpildīt un pie tā arī pieturēties. Ja, ja mēs runājam par šo tēmu, par piekļuvi bankas pakalpojumiem, tas pa katrā gadījumā ir ļoti interesants jautājums. Komisija, ja mēs runājam par uh, kontu tarifu salīdzinājumu, maksājumu kontu mājumu un piekļuvi maksājumu kontiem ar pamatfunkcijām, nu, tas jau ir arī vienotā tirgus akta viens un divis. Uh, priekšmets, bet šis konkrētais priekšlikums nebija tik vienkārši īstenojams. Pirmkārt, to arī aprakstīja komisija savā uh, projektā, trešajā pu lapas pusē, kas saskaņā ar viņu dokumentiem, ka 58 miljonu patērētājiem nemazām nav maksājumu konts, bet tajā pašā laikā liela daļa cilvēku vēlētos atvērt šādu veidu maksājumu kontu. Mums tomēr jāņem vērā to, ka piekļuve šiem maksājumu kontiem ir diezgan dažāda. Tas jau nav saskaņā ar, nu, jāņem vērā. Uh, ne tikai jāņem vērā kaut kāda uh, kredīta, uzticamība kaut kāds cits, bet tas ir atkarīgs no valstīm un to esošajām struktūrām. Tātad Citās valstīs, piemēram, saikne ar skaidro naudu ir tā teikt lielāka nekā ar maksājumu kontiem. Tas ir iespējams skaidrojums ar uzticamību šiem maksājumu kontiem. Ja es tagad paskatos uz Vāciju, tad šeit ir arī sabiedrības grupas, kas labprāt maksās ar skaidru naudu, un tam nav, nekā, nav nekāda saistība ar to, ka, piemēram, uh, šeit kaut kādi nodokļu faktori to ietekmē vai šo izvēli, vai arī naudas atmazgāšana. Šeit ir vairāk runa par tradīcijām. Nu, ko es no tā varu secināt? Šo kompetenci vajadzētu, uz, vajadzētu uzņemties dalību valstīm. Tikai valstis ar konkrētiem pasākumiem šu, var mainīt un uzlabot šo cilvēkiem sabiedrības uzvedību. Uh, Un tādēļ komisija vēlās ierosināt direktīvu, kas, manuprāt, šī forma ir tā labākā, jo dalībvalstīm vajadzētu uzņemties šo atbildību. Klūtas kungs uh, savu ziņojumu, tā teikt, mums stādīja priekšā, uzskatu, ka divos punktos dalībvalstīm vajadzētu uzņemties lielāku atbildību. Klūtas kungs vispirms. Uh, septiņās vai pat astoņās vietās pārēdz vēl papildus deleģētos tiesību aktus, kā jau mēs ļoti labi apzināmies. Nu, vismaz uh, virkne kolēģi to ļoti kritiski izvērtētu, ja mēs runājam par komisijas iesaisti un deleģēto tiesību aktu iesaisti, nu, ņemot vērā to, ka komisija ir, tā teikt, citāds um, juridiskais raksturs. Mums vajadzētu direktīvā faktus, pamatfaktus uh, precizēt, un tas arī ir priekšlikuma vienā no aspektiem, un tādēļ mums nav nepieciešama šie deleģētie tiesība akti. Otrakārt, tā tad nodavu informāciju, tas ir ļoti būtisks aspekts. Vairākās uh, bankās, uh, tā teikt, ņemot vērā to, ka šī informācijas nodošana uh, ir, protams, dažāda. Ir arī, Vācijas banka, ir arī tāds Vācijas bankas, kas bez, tātad būtībā pa brīvu nodot šo informāciju tālāk. Nu, šeit ir diezgan dažādas situācijas. Un ņemot vērā, nu, mēs par to vēl varētu diskutēt. Jautājums. Tātad par konta numuru nodošanu tālāk, Klūts kungs to ierosina, nu, man šķiet, ka tas būs pretrunā ar sepu. Uh, Mēs eh, tagad esam ieviesuši sepas kontas numurs, kas ir saistoši visiem, kur ir iekļauts nacionālais konts, reģionālais konts, bankas konts, nu, ņemot vērā banku struktūru dalībvalstīs. Un tagad, ja mēs eh, vēl eh, ieviešam sepas struktūru un vienlaicīgi vēl ieviešam uh, Un, nu, tad būtībā mēs eh, izveidojam tādu papildu sistēmu, kas apiet cepu. Nu, uzskatu, ka šeit visticamāk būs papildu izmaksas, un šāda papildu sistēma visticamāk paprasīs vēl 50 miljārdus eiro, un ņemot vērā esošo banku parādsaistības un ņemot, un ņemot vērā arī banku sektoru sanācijas pasākumus, Klūtas kungs jau arī runāja vairāk par ilgtermiņu, bet tik un tam e, es, e, man rodās bažas, vai esošu, vai, vai esošais rezultāts būs tas, e, tas labākais. Nu, iespējams, ka Zviedrijā kā nacionālajai valsts tas ir ļoti veiksmīgs modelis, bet nezinu, vai to var ieviest Eiropas Savienībā. Ja mēs runājam par šo kontu uh, maiņu, nu tad, manuprāt, šeit vajadzētu. Uh, pašai, pašam patērētājiem pieņemt lēmumu, kādus pakalpojumus viņš vēlās izmantot. Komisija ierosināja, ka patērētājs šos pilnvarojums var arī deleģēt un, nav, un uzskata, ka tas arī ir pareiz, pareizais risinājums. Neuzskatu, jo uzskatu, ka šādu, šādu veidu maiņu varētu vēl pieprasīt papa, papildus izmaksas. Pēdējais punkts šajā ziņojumā jautājums Nu, Klūtas kungs ir ierosinājis vairākus priekšlikumus, kas patiešām e, ir liederīga, bet citi grozījumi, tā teikt, iet pārāk tālu. Nu, par to, ka Eiropas Savienības portāls, maislaps portāls, ko pārvalda SEPA, nu, attiecīgi šis portāls ir saistīts ar uh, konta turētāju uh, kontā, uh, konta turētāju mm, valodā. Nu, šeit tiek, piemēram, te ir vācu, beļģu, franču, bet šeit varētu. Nu, bet tas varētu sarežģīt situāciju, kas, uh, kur vēlās izmantot šo kontu kādā citā valstī. Ja mēs runājam par Klūtas kungas priekšlikumu, vai patiešām šeit tiek ietver arī patērētāju funkcijas, vai tas atkal kārtējo reizi palielina izmaksas bez, efektivitā, bez efektivitātes rezultāta. Es patiešām vēlētos. Uh, uh, Pat arī komisija savā dokumentā atrunā, kur Barņē, komisārs Barņē arī apstiprina, ka pirmi priekšlikumi tika noraidīti, ietekmes novērtējumā divi, divi punkti tika atrunāti, un attiecīgi komisija veica savus grozījumus. Uzskatu, ka paskatoties uz visu šo lielo kopildi, šeit ir. Katrā gadījumā ir jānodrošina, ka katrai personai ir iespēja uh, atvērt maksājuma konta, bet vai patiešām ir nepieciešama šī salīdzināmība un visi šie pasākumi, kas ir saistīti ar vienoto ties, vienotā tirgus aktu, nu mums ir jābūt diezgan piesardzīgi līdz ar to aicinātu klūtas kunku, nu patiešām ņemot vērā jūsu ieguldīto darbu, man, es patiešām to respektēju, uh, Nu, 2. septembris, eh, kā termiņš, nu, tas ir pārāk agrīni. Vai patiešām visiem eh, darbiniekiem ir jāstrādā arī jau eh, vasaras pauzē? Es patiešām ierosinātu šo attiecīgo termiņu nedaudz pagarināt, jo arī parlaments vēl darbosies janvārī, februārī un arī novembrī. Uh, Nu, agrākais, ko es varu paredzēt, ir 15. septembris, nevis 2. septembris. Tas būtu mans lūgums, lai saprātīgi un samērīgi izpētītu visu šo dokumentu, ņemot vērā to, ka mēs vēlamies sadarboties un ja mēs vēlamies izstrādāt ļoti labu direktīvu un nevis nevis radīt kaut kādu tiesību aktu, kur Eiropas Savienība iejaucās nacionālo, nacionālajās kompetencēs. Paldies!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 Eh, izriet, eh, ka šis dokuments balstās uz pašiniciatīvas dokumentu, ko pirms gada mēs akceptējām, un pirms gada šeit mēs varējām novērot vairumu atbalstu, un uzskatu, ka esošais dokuments ir ļoti labs. Toreizējos principiālos risinājumus mēs varam arī paš šoreiz izmantot. Esošajā diskusijā par komisijas priekšlikumu tika teikts, ka tas ir pretrunā ar subsidaritātes principu. Nu, nevaru pievienoties šim viedokam. Tieši pretēji uzskatu, ka šis ir tas viens no tiem sektoriem, kur Eiropas Savienības tiesības ir pamatotas. No vienas puses, šeit ir novērojams konkrētas problēmas, kas ir jāatrisina, acīm redzot, 25 miljonu patērētāju Eiropā vēlās atvērt uh, maksājuma kontu, bet mēs, e, mēs esam izstrādājuši tirgu, kur šie tarifi, kontu tarifi ir ļoti dīvaini izstrādāti un noteikti, un līdz ar to tas rada šķēršļus tirgu, un tas apgrūtina arī patērētāju izvēli. Mēs uh, varam arī novērot problemātiku ar maksājumu kontiem. Uh, kas pat var radīt šķēršļus vienotajam tirgum, ja mēs runājam par tirzniecības šķēršļiem. Un arī par pa, uh, Eiropas Savienības pamatbrīvībām. un uzskatu, ka Eiropas Savienības dalību valstīm bija pietiekami daudz laika, lai atrisinātu šo problēmu. Attiecīgais sektors vēlējās izstrādāt šo aptocīgo kontu tarifu salīdzināmību un pārskatāmību, kā arī maksājumu kontu mājuņu principus, bet na, mēs nevarējām novērot sektora pietiekam aktīvu rīcību. Līdz ar to esošā situācija nav tā labākā un rezultāti arī nav apmierinoši. Vairākas dalībvalstis ir izstrādājuši valstu nacionālās sistēmas, kas eh, noteiktos aspektos ir arī ļoti efektīva sistēma, bet ne visām dalību valstīm, ne visas dalību valstis ir atrasinājuši šīs problēmas, un dažas valstis vispār pat nav ķērušās klāt šim jautājumam. Secinājums ir, patiešām korekti, pareizi uh, atrisināt šo pare problēmu Eiropas Savienības līmenī. Līdz ar to lielāko daļu uh, šo priekšlikumu varam akceptēt ar uh, pozitīvu atbalstu un ir jānodrošina situācija, ka pēc iespējas ātrāk varam akceptēt šo dokumentu, kas attiecās uh, uz tiesībā uz maksājumu kontu, tad patiešām ir ļoti būtiski, ka šī sistēma tiek vispārināta, jo jebkādu maksājumu sistēmu pakalpojumu sniedzējs ir uh, jāievēro nosacījums savā produktu piedāvājumā arī, ie, arī nodrošināt ar pamatkontu. La, tādā veidā mēs varam novērst risku ka ta, te varētu rasties kaut kāda sociāla stigmatizācija, jo uh, tāda situācija var rasties tikai tad, ja tikai viena, viens, viena bankas institūcija piedāvā šāda veida maksājumu kontu, un tas diezgan diez vai piesaistīs savus klientus, ja tikai viens, viena banka piedāvā šāda veida pamatu kontu. Šeit mēs runājam par tiesībām, šeit ne, mēs nerunājam par sociālo atbalstu, kas attiecās uz izmaksām. Uh, Mums, pēc manas izpratnes šeit vajadzētu vēl piestrādāt, jo tas ir arī būtisks aspekts, ka šeit mēs principiāli uh, secinam, ka šeit ir nepieciešams pamat uh, maksājumu konts un ka tam ir jābūt arī tam lētākajam maksājumu kontam, ko varam piedāvāt klientiem. Tas būtu tas efektīvākais un loģiskākais veids, kā mēs uh, izmaksas varam samazināt. Un klientiem. Uh, klients, klientiem nevajadzētu maksāt lielākas summas nekā citiem. Ja mēs runājam par kontu tarifu salīdzināmību un pārredzamību, uzskatu, ka mums ir nepieciešams vienkāršot šo sistēmu. Nedrīkstam šeit sarežģīt. Uzskatu, ka uh, referenta noteikti grozījuma priekšlikumi ietajā virzienā, bet tajā pašā laikā arī sarežģīja noteikts aspektus. Mums nevajadzētu aizmirst, ka juridiskie aspektiem vajadzētu būt klientu labā izstrādāti. Arī pa to klientu labā, kuriem tā nav lielākā interese, bet viņiem vajadzētu izprast ātri izprast attiecīgo juridisko normu, ja mēs runājam par maksājumu kontiem. Bet ja mēs tagad pieprasam kaut kādus tādus ļoti plašus sarakstus un uh, un arī pārāk daudz dokumentus, nu diez vai tas būtu liederīgi. Nu, piemēram, šeit būtu labāk, ja mēs atbalstītu 10 vai 15 uh, pakalpojumus identificēt, kas ir saistīts ar šo maksājumu kontu. Kas attiecās uz maksājumu konta māņu, māņu? Mums vajadzētu reglamentēt divus punktus. Mums vajadzētu izstrādāt skaidrus noteikumus, cik ilgi uh, var, cik ilgi ši, var norisināt šāds maksājuma konta maiņa. Un no otras puses būtu arī ļoti būtiski dalību valstīm arī izstrādāt pietiekami plašas manevri iespējas, ja mēs reglamentējot šo maiņu. Pašlaik jau eksistē ļoti labas funkcionējošas sistēmas noteiktās dalībvalstīs, valstīs, un tos vajadzētu arī atbalstīt. Eh, papildus aspekts, kas attiecās uz kontu maiņu, nu, šeit ir runa par nodavām, jo tas nedrīkst būt pārāk dārgi mainīt eh, pakalpojuma piedāvētāji. Ja, jo gan arī individuālajām izmaksām un kopīgajām izmaksām ir jābūt, tā teikt, samērīgām. Un tas arī, at, to vajadzētu arī attiecināt uz pārobežu kontu maiņām. Tas, uh, Šeit tehniskais risinājums, protams, nav tik, uh, tik vienkārši, ja abi, uh, tā teikt, uh, pakalpojumu piedāvātāji atrodas Eiropas Savienībā. Nu, tad mums vajadzētu arī paskatīties uz nākotni, ja mēs runājam par mūsu kustību brīvību, mobilitāti, tīpaši, ja mēs runājam par maksājumu konta maiņu. Nu, tie būtu mani pirmie komentāri par šo ziņojumu. Es esmu patiešām gandarīts, ka referents ir izstrādājis tik ļoti labu mm, ziņojumu. Tas katrā gadījumā ir ļoti labs signāls um, nākotnes sadarbībai. Uzskatu, ka mēs varam arī izstrādāt ļoti labus uh, priekšlikumus. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu Filipam Debeker kungam, uh, liberāļu grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Arī no savas puses vispirms gribētu pateikties Klūtas kungām par darbu, ko viņš ieguldījis. Un ne tikai tagad, kad ir iesniegt grozījumi, bet arī tad, kad viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kas strādāja pie pašinstīvas ziņojuma par šo tēmu. Un man šķiet, ka ļoti labi, ka mēs uh, balstāmies uz to, ko iepriekš šī komiteja jau bija izdarījusi un uz to ziņojumu, kas tika publicēts iepriekš. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir labs no tāda viedokļa, ka tas atbild uz patreiz esošajām problemātiskajām lietām, un varbūt, ka galvenokārt būtu jāizšķirst ar divām problēmām. No vienas puses mēs runājam par sociālo izstumtību, Tie ir cilvēki, kuriem nav pieejami maksājumu konti ekonomisku, finansiālu vai sociālu iemeslu dēļ, un no otras puses mēs šeit cenšamies atrisināt arī iekšējā tirgus problēmu. Un uh, šīs eh, divas problēmas ir eh, nedaudz atšķirīgas, un tādēļ sākumā mums eh, vajadzētu tās tiešām skaidri nodalīt un raudzīties, lai abas šīs lietas tiktu atrisinātas, un līdz ar to mūsu mērķis arī ir divējāds, jo tad, kad mēs runājām uh, par maksājumu kontiem, mums ir jārunā gan par sociālo integrāciju, gan arī jārunā par problēmām iekšējā tirgu. Man šķiet, ka šīs lietas var risināt paralēli. Mm. Tie cilvēki, kas jau iepriekš ir strādājuši pie šiem jautājumiem, strādā tagad. Es domāju, ka mēs esam viensprātis par to, kāds ir gala mērķis. Vienīgais varētu būt atšķirības viedokļos par to, kā šo mērķi sasniegt. Un šeit es gribētu dalīties dažās idejās, kas man ir gan par komisijas ziņojumu, gan Klūtas kungs priekšlikumu. Vispirms, par kontu mājiņu. Dažreiz mēs zinām, eh, ka eh, kontu mājiņa starp dalību valstīm var būt saistīta ne tikai ar eh, gari, garu procesu, bet arī salīdzinoši lielām izmaksām. Un šeit mums ir jādomā par to, ka mēs tiešām varētu izmantot iepriekšējā ziņojumā sasniegto tālāk eh, dažādu maksājumu caurskatāmība. Ir ļoti svarīgi, lai mēs zinātu, kādi pakāpojumi būs saistīti ar konta apkalpošanu un cik par to būs jāmaksā. Un ir ļoti svarīgi, lai patērētājiem tas būtu zināms. Protams, šiem pakāpojumiem nav jābūt bezmaksas un ir jābūt, eh, var, varbūt atšķirības cenās, bet šīm cenām ir jābūt zināmām. No otras puses, Ir uh, sistēmas vairākās dalībvalstīs, kur bezpēļņas organizācijas tiek izveidotas uh, un ko izveido pašas bankas, lai sniegtu bezmaksas pakāpojums, kas saistīti ar kontu apkalpošanu. Un, protams, mēs varētu runāt par subsidiaritātes principu, bet tomēr būtu jābūt uh, nepārprotamai uh, tendencei nodrošināt pilnīgu caurskatāmību, un tāpat ir jābūt iespējai analizēt cenas ekspost. Tas, protams, varētu nedaudz sarežģīt situāciju, bet es uzskatu, ka ir jābūt absolūtai caurskatāmībai pirms pakalpojumu sniegšanas. Ir tātad jābūt pakalpojumu kopumam par noteiktu cenu. Tātad šim komplektu paketē, kas tiek piedāvāt par noteiktu cenu, es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Tālāk par iekšējo tirgu un terminoloģiju. Es nedomāju, ka ir jārada jauna termina. Es domāju, ka vienkārši ir jāsaskaņo jēdzieni un termini, kas tiek izmantot dažādās dalību valstīs, lai tie būtu salīdzināmi, saprotami un skaidri. Klūtas kungs ierosina arī pamatmaksājumu kontu pārvešanas iespējas. Tehniski to varētu būt visai grūti izdarīt, nu, un tādēļ neesmu pārliecināts, ka, nu, teiksim, eh, tas tiešām ir iespējams, Langs kungs jau par to runāja, bet es domāju, ka šeit mums ir jāraukās, lai tehniskie jautājumi un tiktu atrisināti, un lai mēs neradītu vēl jaunas problēmas. Kopumā es domāju, ka ziņojums ir un tam ir jābūt ambiciozām. Mums priekšā vēl ir sarunas ar padomi tādēļ. Ņemot vērā, ka šis ir ambiciozs ziņojums, aicinu koncentrēties uz diviem aspektiem. Vispirms sociālā e, un finansiālā integrācija un um, e, atvieglot kontu izmantošanu uh, citā dalību valstī, jo mēs redzam, ka cilvēki kļūst arvien mobilāki un tādēļ mums būtu jāraugās, lai vismaz pamatmaksājumu konti būtu uh, maksimāli ērti pieejami visās dalībvalstīs. Un es gribu aicināt tiešām visas politiskās grupas uh, būt prasīgām šajā jautājumā, lai mums būtu ļoti labs ziņojums beigās. Paldies, Gigolda kungs lūdzu. Um, well, uh... Paldies. Jāsaka, man daudz nav ko piebilst, gribēju tikai pateikt, ka es esmu priecīgs, ka visbeidzot mums šis ziņojums ir, jo mēs uh, pārāk ilgi esam gaidījuši uz to. Referents ir norādījis uz esošajām problēmām. Un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mēs neradītu iespēju, ka mūs interesē tikai tas, kas notiek finanšu tirgos, bet tad, kad ir jārunā par mazaizsargāto personu vajadzībām, piemēram, atvērt bankas kontu vai arī nomainīt šo bankas kontu, un tas ir dārgi, ka tad mums ir vienalga. Tādēļ, kā jau Filips Debaks kungs teica, mums ir svarīgi, lai šis ziņojums būtu ambiciozs, prasīgs un mums ir jāraugās, lai risinājumi dažās dalību valstīs, kaut arī tie izskatās atšķirīgi, būtu harmonizēti. Bet mums vajadzētu atcerēties, ka pamatmaksājuma konta piedāvājums nedrīkst tikt izmantots, lai diskriminētu un Uh, un lai pārāk um, nedeklarētu to trešajām pusēm, jo tas varētu kaitēt neaizsargātajiem cilvēkiem. Jo ir bankas, kas strādā ar trūcīgiem cilvēkiem, dažādas krājbankas, uh, Un fakts, ka šīs bankas jau piedāvā šos pakāpojumus, tas tiek izmantots kā iemesls, lai attaisnotu citu dienestu un citu struktūru bezdarbību. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tāpēc pārējā banku sistēmā nekas nebūtu jāmaina. Uh, Un šī, šādas, teiksim, organizācijas, kas palīdz trūcīgajiem, tika izveidotas tādēļ, ka uh, komercbankas neko nav darījušas līdz šim. Un es domāju, ka Deutsche Bank nekas nenotiks, ja viņi izrādīs pretīmnākšanu arī tiem, kas um, dzīvo eh, ļoti trūcīgi un uh, ar iztikas minimumu, un tas noteikti būs arī labi no konkurences viedokļa. Visbeidzot, ir vēl viena problēma, bet risinājumu tā vēl neesmu dzirdējis, tas ir, ka mums vajadzētu atvieglot pārēju no viena konta uz otru, un mums vajadzētu domāt par to, kā samazināt šīs papildus izmaksas, bet problēma ir tāda – ja salīdzinošajās tabulās tiek salīdzināts tikai izmaksas, tad tas vēl neatrisina lietu. Protams, mēs varētu aicināt izmantot dažādas biznesa modeļas, bet tad iznāk, ka mēs salīdzinām ābolus ar bumbieriem. Piemēram, ja ir banka, kurai ir ļoti daudz vietējo filiāļu, kamēr citas bankas varbūt darbojas tikai internetā, un tad jūs salīdzināt šīs divas uh, Uh, bankas un to izmaksas. Vienai bankai ir tikai, teiksim, šis uh, te telefona līnijas sazināšanās iespējas vai elektroniskās sazināšanās iespējas, un otrai bankai ir konkrēti operatori. Tad nav iespējams salīdzināt izmaksas. Nu, svarīgi ir, lai mēs nediskriminētu tās bankas, kas sniedz arī uh, Uh, operatoru apkalpotus pakalpojumus uh, plašā filiāļu tīklā. Bez tam rodas jautājums ar finanšu stabilitāti. Ir jāraugās uz banku kapitālu, jo ir bankas, eh, kam pašu aktīvi, pašu kapitāls ir minimāls, kamēr ir citas lielās bankas, un tad izskatās, ka tās ir kā būtu vienādas. Ja mēs virzāmies uz um, depozītu nodrošināšanu līdz 100 tūkstošiem eiro, tad tas varētu radīt problēmas patērētājiem, vismaz tiem, kuriem nav tik daudz naudas. Tādēļ, ja mēs sākam kaut ko salīdzināt, tad ir jāraugās, lai tā olekts, kas tiek izmantota salīdzināšanā, ir ne tikai izmaksas, bet arī kvalitāte. Protams, pieeja kā tāda ir ļoti laba, lai veicinātu šo pārobežu aspektu un stiprinātu iekšējo tirgu, bet mēs nedrīkstam izmantot apšaubāmas olektes. Uh, Un kopumā var teikt, ka Klutskunga ziņojums iet pareizā virzienā, protams, varētu apspriest to tehniskos risinājumus, bet kopā, es domāju, mums būtu jāstrādā pēc iespējas ātrāk, jo mērķim ir jābūt, lai likumdošanas akti, ko mēs pieņemam mūsu sasaukuma laikā, lai vismaz kāds no tiem būtu domāts mazaizsargāto grupu aizsardzībai finanšu tirgos. Paldies, Gigold kungs! Diemžēl man ir jāsaka, ka mums ir vesela rinda kolēģi, kur ir lūguši vārdu, un es tādēļ gribētu lūgt jums visiem, kuri runāsiet, ievērot eh, atvēlēto runāšanas laiku, jo mēs jau esam pārsnieguši mums atvēlēto runāšanas laiku. Un tagad es došu vārdu Kamalkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms gribu pateikties referentām par šī ziņojuma sagatav, projekta sagatavošanu ļoti ātrā laikā un gribu pateikties arī tam, kas tika iekļauts šeit. Filipam ir taisnība, ka mēs runājam par divām dažādām lietām. No vienas puses par piekļuvu finanšu pakalpojumiem un daudziem cilvēkiem tas tā ir, un tas būtu jānovērš. Es domāju, ka tas ir labs pamats vienprātībai. Otrs ir šis vienotā tirgus jautājums un jautājums par to, kā mēs atsevišķas lietas regulējam. Domāju, ka ir jāsaprot, ka dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgi iemesli, kādēļ cilvēki neizmanto vai nevar izmantot banka pakalpojumus. Piemēram, mans tēvs ir no imigrantu kopienas un Šī kopiena eh, galvenokārt izmantoja skaidrās naudas līdzekļus, nevis kredītkartes vai banku kontus, un mēs to joprojām novērojam daudz vietu, un mēs zinām, ka ir daudz cilvēku, kas dod priekšroku skaidrās naudas darījumiem, bet tas nenozīmē, ka viņiem nav pieejami pakalpojumi, jo ar tehnoloģiju varbūt cilvēkam nav bankas konts, bet, piemēram, eh, jūs eh, varat piekļūt kredīt pakalpojumiem, jūs varat pirkt internetā produktus. Ja neaizmirstiet, ka tehnoloģijas tam ir, un nu, mums ir jāsaprot, ka mums nav jārunā par to, kā uh, vairāk uh, saražot kasetes un kompaktdiskus, kad mums tagad ir MP3 tehnoloģija. Un man šķiet, ka banka ir viena no tām jomām, kas vēl nav atteikusies no vecā darbības modeļa, ņemot vērā tehnoloģijas progresu. Pirms pāris nedēļām ekonomikas žurnālā bija pāns, kur uh, bija raksts, kurā bija teikts, ka banka eh, neizmanto pilnībā savu potenciālu, jo tā ir vieta, kur tiek savākti kopā uh, investori, pircēji un aizdevēji. Mēs te runājam par ābolu un bumbieru salīdzināšanu, bet ar tehnoloģiju var izmantot ābolu, lai bumbieris aizdotu bumbierim. Un es atvainojos par šādu alegoriju, bet es esmu nobežījies, ka mēs tādējādi liksim bankām palielināt banku skaitu šajā tirgu, kad ir atšķirīgi risinājumi. Vai mēs tiešām gribam uzņemties atbildību par to, ka banka sāks piedāvāt tos pašus pakalpojumus, ko piedāvā uh, dažādas kredīti iestādes uh, eh, vai krāja sabiedrības? Un vai mēs gribam, lai tie, kam ir pieejami pamat maksājumu pakalpojumu, ka viņi saņēma sliktāks kvalitātes pakalpojumus. Daudzos gadījumos šīs kredītsabiedrības aizpilda tukšo vietu tirgu, un mums vajadzētu veicināt, lai šie alternatīvie aizdevēji varētu Uh, attīstīt, izplest savu darbību. Es run, esmu runājis ar vēlētājiem, saviem vēlētājiem, un es saprotu, ka mēs nedrīkstam bankām piešķirt pārāk lielu ietekmu un varu. Tālāk jautājums par vienoto tirgu. Vai tiešām cilvēki grib mainīt kontus no vienas valsts uz otru? Es esmu runājis ar daudziem jauniešiem manā valstī, un viņi saka, mēs gribam, lai tad, kad mēs dodamies uh, uz ārzemēm uz gadu. Mēs gribam, lai mēs varētu tur atvērt kontu, un, lai vienkārši uh, varētu pārvest naudu. Jautājums ir, vai tā tiešām ir problēma. Iet runa par to, ka ir jābūt viegla, iespēja vieglāk pārskaitīt līdzekļus, nevis vienkārši nomainīt kontus. Tālāk šis maldinošais APR procentu likmes. Piemēram, pirms pāris gadiem eh, mans draugs aizdeva simts mārciņas savam draugam. Viņš teica, te ir simts mārciņas, un pēc divām nedēļām tu man atdod simtu desmit mārciņas. Vai viņš ir oficiālais naudas aizdevējs? Kāds tad ir apēru šo darījumu? Tātad tie ir 150%. Tas noteikti kādu atturētu, ja viņam pateiktu, ka viņš ir aizņēmies naudu uz 150% gadā. Bet ja mēs paskatāmies, ka jūs saņemat 100 mārciņas, pēc pāris nedēļām jūs atdodat 110 mārciņas, es domāju, jā, tas ir ok, tas ir caurskatām. Jums ir jāzina, cik jūs atmaksājat pēc nedēļas, pēc gada, pēc mēneša. Kādu summu jums nāksies ap, atmaksāt? Un visbeidzot par caurskatāmību. Lai banku kontu biznesa modeļi būtu caurskatāmi, kad jūs ieguldat naudu savā depozītā, tā tur nepaliek. Jūs neieguldat Jūs aizdodat bankai naudu, un banka aizdod jūsu naudu citiem par augstākiem procentiem. Un lai cilvēki saprot, ka tad, kad viņi iemaksā naudu bankā, tad nē, viņi nenogulda vienkārši tur šo naudu, bet viņi aizdod bankai naudu. Paldies! Lielas paldies! Sampo kungs ir ieradies vai nav? Šķiet, ka nē. Balcena kungs, aicināšu lūdzu izteikties pēc iespējas īsāk, ņemot vērā mūsu laika grafiku. Lielas paldies! Lielas paldies! referentam Jurganam Klūtam, kas patiešām bija ļoti eh, centīgs un ir katrā gadījumā iestrādājis visus būtiskos punktus. Uzskatu, ka šeit nav nekas, kas varētu runāt pret šo ierosinājumu. Uzskatu, ka vairums um, komitejas locekļi ir gandarīti par to, ka šis priekšlikums tika izstrādāts, bet mums ir jāņem vērā arī nosacījuma apstākļi, kādēļ mēs vispār ierosinam šādu veidu priekšlikumu. Vajadzētu izsvērt visus apstākļus un ir nepieciešams arī pareizo, jāatrod un jāņem vērā arī pareizā samērība. Neliels uh, tātad komentārs par uh, tvērumu. Tātad šis, šī piekļuve maksājumu kontiem, nu, nedaudz kritiski vērtēju. Mums, neskatoties uz valsts piedarību un esošo uh, un atrašanos kādā dalību valstī, neskatoties uz šiem diviem apstākļiem, ir nepieciešams atvieglot šo attiecīgo maiņu. Esmu skeptiski noskaņots, kas attiecās uz, eh, tā teikt, praktiskajiem aspektiem. Arī nesmu ieguvis skaidrību, kā patērētājs varētu pārbaudīt šo pamatkontu vai attiecīgā bankas institūcija to piedāvā, jo tad attiecīgi šie divi kritēriji, kā valsts piedarība un arī um, atrašanās uh, valsts, eh, vairs netiek ņemt vērā, kas attiecās uh, Um, nedrīkst arī pieļaut negatīvu bilanci. Proporcionalitātes aspekts. Kā jau visos tiesību priekšlikumos, tas viens no maniem tā teikt mīļākajiem jautājumu lokiem. Nu, neuzskatu, ka visiem, tā teikt, maksāj, visām maksājuma iestādēm vajadzētu uzņemties šo atbildību, piedāvāt pamatkontu. Uzskatu, ka šo pienākumu vajadzētu pildīt tikai tām bankas institūcijām, kur, kas atrodas, tā teikt, kas ir reģionāls bankas, kas ir, tā teikt, vieglāk pieejamas. Tas nozīmē to, ka šīm bankām būtu jāuzņemās lielāka birokrātiskā nasta. Un kas attiecās uz mazajiem. Um, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, nu, vajadzētu izvairīties no šādas situācijas. Citiem tvērumiem, gan komisijas priekšlikumā, gan arī Klūtas kunga priekšlikumā šeit ir nepieciešams nodrošināt lielāku pāredzamību, ja mēs runājam par kontu tarifu salīdzināmību, bet tajā pašā laikā mums ir jāievērot, ka da citās dalībvalstīs jau tiek nodrošināta ļoti augsta caurskatāmība, ja mēs runājam par kontu tarifu salīdzināmību. Šādus standartus uh, nu, tos nevajadzētu pazaudēt līdz ar šādu normu ieviešanu. Nu, tas attiecās ne tikai uz maksājumu kontu maiņu, uh, ņemot vērā to, ka, ja ka pamat, pamat maksājuma konts var tikt atvērts jebkurā valstī, jebkurā bankā. Nu, šeit es varu, šeit, protams, uh, redzu, ka lielāka pievienotā vērtība būtu, ja tikai noteiktās banka institūcijās tas varētu būt pieejams. Uh, Nu, šeit eh, no vienas puses vajadzētu nodrošināt patērētājiem skaidru informāciju, kā arī izmaksas turēt pēc iespējas zemākas. Lielas paldies! Okay. Thank you. Lielas paldies! Intvelds kundze. Lielas paldies priekšsēdētāji! Vispirms vēlētos pateikties referentam, kas patiešām ir izstrādājis lielisku pamatu, lai turpinātu mūsu diskusijas. Nu, katrā gadījumā tas patiešām ir ļoti interesanti, kā mēs runājam par instrumentiem, kuri jau eksistē vairākus gad, gadus simtus, lai gan mans kolēģis ir norādījis to, ka val, pasauli ir attīstījušies diezgan strauji uz priekšu un noteikti instrumenti iespējams vairs neeksistē nākotnē. Līdz ar to es vaicinātu uh, Filipa de Borga teikto, ambiciozu teikto komentāru, ka mums ir jāpieturās pie tradīcijām. Protams, tradīcijas ir vērtīgas, bet tajā pašā laikā ir arī laika periods, kad tas ir attiecīgi jā, jāmaina šīs tradīcijas. Mēs būtībā dzīv, dzīvojam tādā pasaulē, tad, kad uh, virtuālā nauda ir ļoti svarīga. Kad mēs, mēs varam mēs varam novērot to, ka ka attiecīgi tiek izmantot virtuālā nauda, nevis uh, naudas zīmes tiek pārvests uh, ar ēzeli pāri Alpiem. Mēs uh, vēlamies attīstīt pārobežu tirzniecību, mēs vēlamies attīstīt e-komerciju, mēs visticamāk arī runāsim par uh, transatlantisko tirzniecības nolīgumu. Tas nozīmē to, ka mēs patiešām radītu vienotu uh, tirgu ne tikai, kas ietvertu 28 valstis, bet gan patiešām vienotu tirgu. Mums vajadzētu patiešām paredzēt iespēju cilvēkiem mainīt nu, uh, maksājumu kontus, kā arī saglabāt savu bankas konta numuru. Uh, Nu, to es esmu pārliecināts, ka uh, nacionālā līmenī jau daudz kas tiek ieguldīts un ka visticamāk arī starptautiskajā līmenī mēs kaut ko panāksim. Mēs arī, ja mēs runājam par telekomunikāciju, tad mēs arī šeit varam novērot progresu, ka maina attiecīgo telekomunikācijas piedāvātāju, bet tajā pašā laikā saglabā šo telefonu numuru. Tas nozīmē to, ka tas ir iespējams. Nu, mēs, var, mēs varam. Uh, arī noorganizēt to un nodrošināt tādu situāciju, ka cilvēks saglabā savu bankas kontu. Nu, nevar būt, ka tas ir tik vienkārši, jo mēs pat esam iz, izgudrojuši, tā teikt, virtuālo naudu. Bet uzskatu, ka patiešām ir ļoti būtiski, ja vēlamies izstrādāt vienoto tirgu, tā teikt, banku sektoram, nu, tad mums vajadzētu virzīt uz priekšu šo attīstību. Uh, Mums nevajadzētu būt, tā teikt, pārāk nogaidošiem. Līdz ar to es patiešām atbalstītu tādu ambiciozu projektu dokumentu, kas varētu atvieglot tātad šo kontu tarifu salīdzinību maksājumu kontu maiņu. Nākamais runātājs. Rozes kungs. Lielas paldies! Par šo jautājumu runājot ir divi aspekti. No vienas puses bankas noslēpumi, tad uh, varam pievienoties uh, referenta teiktajam, bet uh, otrs punkts šī te redzamība. Mums nevajadzētu aizmirst to, ka banka ir, tā teikt, dalībnieks ekonomikas sektorā. Nu, mēs, tas nozīmē to, ka mums tajā pašā laikā ir jāveicina šis ekonomikas sektors, bet tajā pašā laikā mēs ieviešam reformas, kas varētu uzlikt pārāk lielas izmaksas patērētājiem. Mums ir jābūt, mums ir jābūt piesardzīgiem, jo ja bankas, banku industrija uzliek kaut kādus eh, pienākumus klientiem, nu tad uzskatu, ka ta, šeit mēs radām uh, traucēkli, kas citiem ekonomikas sektoriem diez vai patiks. Mēs esam novērojuši arī citos sektoros par šo, par šī tādu reakciju uz vidas normām un šāda veida kā pārobežu, mā, pārobežu kontu uh, Uh, maksā, maksājumu kontu maiņu un nu, neuzskatu, ka tas ir tik, tas būtiskākais. Protams, ka nākotnē tas iespējams aktualizēsies, bet mums tomēr jāņem vērā arī ekonomiskie aspekti, neskatoties tikai uz to, jo vairāk mēs liekam, tā teikt, mūsu cerības uz uh, uh, bankas sektoru tiešsaistē, uzskatu, ka tas būtu lielāks, uh, lielāk pievienotā vērtība. Lies paldies! Vēlētos komisijai pateikties par ieguldīto darbu katrā gadījumā. Tas iet pareizajā virzienā. Mums patiešām vajadzētu censties uh, sniegt atbildi pēc iespējas ātrāk, bet ne jau, protams, šeit sabojāt savus, uh, savu atvainājumu. Nu, šeit mums arī vajadzētu pievērsties arī vienotajiem tirgus jautājumiem. Protams, reti, kad mēs esam vienojušies par šo aspektu. Bet, ja mēs runājam par uh, tad atcet šo ma maksājumu no nodavām, nu, tad vajadzētu arī vairāk pievērsties šim aspektam. Uzskatu, Šeit, protams, vajadzētu nodrošināt arī šo pāredzamību, lai varētu izvēlēties. Nu, mums ir jābūt iespējams ambicioziem, nu, vismaz pašlaik. Šeit arī vairāk cilvēki, vairākiem cilvēkiem arī ir šie pārobežu konti. Nu, bieži vien ir tāda situācija, kur cilvēki dzīvo citās valstīs, kur, piemēram, ģimenes locekļi atrodas citā valstī un jūs atrodaties citā valstī. Uh, Nu, protams, mums e, ir nepieciešams ieguldīt darba, lai atrastu risinājumu šai, šai problēmai. Mums ir arī nepieciešams e, veicināt šo pārobežu elementu. Man patīk komisijas pieeja šim jautājumam, jo mēs pašlaik pievēršamies citam jautājumam, un viņi necenšas stigmatizēt tos cilvēkus, kur jau tā ir, e, tā teikt, ne tajā skaistākajā situācijā. Ja mēs Šeit vajadzētu nodrošināt cilvēkiem piekļuvi vismaz pamat uh, tiesībām, kas arī attiecās uz maksājumu nodāviem. Bet ja tagad mēs pieskaramies uh, patērētāju jautājumiem, nu nevajadzētu uh, nošķirt šos noteikumus, ja nu vienīgi. Nu, iespējams, tas ir neliels, tāds pārāk ambiciozs plāns. Mums nevajadzētu šeit uh, fragmentēt finanšu tirgu, jo tas jau būtībā mūs negatīvi ietekmē. Nu, šis ir viens no tiem sektoriem, kur būtu nepieciešams nodrošināt uh, vienāds spēles noteikums. Lielas paldies! Klūtas kungs, lūdzu izsakaties īsi. Langas kungs. Vēlējos komentēt Sofijas komentāru. Sofija teica, ka mums ir nepieciešams radīt vienoto tirgu. Jā, es jau redzu jūs. Sofija pieprasīja vienoto tirgu, uh, Nu, neesmu pārliecināts, vai tas ir atkarīgs patiešām no šī pamatkonta, vai vienotais tirgus darbojas. Uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu paturēt savu kompetenci pamatkontu uh, jautājumā. Ja mēs runājam par nodevām un sepa un tā tālāk un tā tālāk, protams, vienotajam tirgum tas ir būtiskāks nekā uh, nekā piekļuva pamatkontam, pamat, pamat lai vai kurā valstī strādā, lai vai kurā valstī mm, dzīvo. Tas Šeit nevajadzētu no, tādu iespēju paredzēt, ka kaut kāds cilvēks, tā teikt, cilvēkam netiek nodrošināts tiesības. Nu, es vēlētos šos divus jautājumus nošķirt. Klūtas kungs, liels paldies! Liels paldies! visiem, kas izteicās, uzskatu, ka principā mēs varam novērot uh, atšķirīgas pieejas šim jautājumam, bet vispārīgi runājot, uzskatu, ka varam izstrādāt kopīgu dokumentu. Kā jau es teicu, esmu diezgan atvērts pragmatiskai pieejai, bet viens punkts, ko Langas kundze teica, nu par to vis, visticamāk mums vajadzētu vairāk diskutēt, kā mēs to praksē varam īstenot. Nu, protams, šeit ir nepieciešams vēl diskutēt, un to es arī saprotu, bet nu, ka šo atbildību nodot atpakaļ dalībvalstīm, nu tad man ir rodās bažas, jo vēsturē tas īsti nedarbojās. Šeit ir nepieciešams uh, panākt to, ka bankas atzīst ka, uh, šos kontus arī pārobežu līmenī. Uh, Nu, piemēram, apvienotajā karalistē, ja tur dzīvo un uh, ja tur studē un tiek atvērts konts, bet Vācijā neatzīst šo kontu. Nu, ja Vācija atzīst šo kontu, tad varētu sadzīvot. Nu, tādā veidā mēs varam atrisināt šo situāciju. Nu, ja mēs varētu vienoties par šādu veidu risinājumu, nu, man nebūtu nekāda problēma par, par to. Tas būtu mans komentārs par šo aspektu, bet uzskatu, ka mums vēl vajadzētu piestrādāt tālāk pie šī dokumenta, saņemot visus grozījumus, un tad mums būs arī papildi iespēja vēl diskutēt par šo jautājumu. Būtisks jautājums, ko Langas kundze arī uzdeva, kā izskatās ar termiņu. Nu, mēs diezgan ātri vēlējāmies saņemt tikai, nu, iemeslu dēļ, ļoti vienkārši iemeslu dēļ mēs vēlējāmies pēc iespējas ātrāk noslēgt šo dokumentu, bet no otras puses, protams, arī pareizi, ka uh, būs jāstrādā vēl, tā teikt, atvainam laikā. Nu, iespējams, ka varam arī nedēļu vēlāk nolikt šo termiņu. Tas iespējams arī ir, tā teikt, šo termiņu nedaudz pagarināt par vienu nedēļu. Kas attiecās uz termiņa priekšlikumu, grozījuma priekšlikumu iesniegšanas datums, mēs varētu pagarināt šo termiņu Nu, tas attiecīgi arī ietekmēs pārējos uh, secīgos termiņus. Mēs jūs informēsim pa e-pastu. Mr. Klute? Klūtas kungs. Nu, tas būtu arī viss no manas puses. Lielas paldies! Pēdējais ziņojums. Ferreras kungas Eiropas semestris, eh, Eiropas politikas koordinācija, Eiro, ekonomiskas politikas koordinēšana, Eiropas pusgads 2016. gada prioritāšu īstenošana. Liels paldies, runāšu angliski, lai būšu ātri, lai varam noslēgt šo sēdi ātri. 2013. gada cikls un tas reprezentē Eiropas parlamenta ieguldījumu par uh, mācību stundām, ko varam iegūt par nākamo Eiropas pusgadu. Tas arī atspoguļo šī gada secinājumus, ja mēs runājam par valstu specifiskajām rekomendācijām. Uzskatu, kā visi mani kolēģi ir izlasījuši šo ziņojumu, līdz ar to es tikai fokusēšos uz galvenajām idejām. Uzskatu, ka rekomendācijas, ko reprezentēja atspoguļoju komisija, tad mēs varam novērot, ka virzās pareizajā virzienā, bet ļoti lēnā tempā. Galvenās mācību, tātad mācības, ko esam ieguvuši, nu, tad varu to arī ļoti vienkārši izklāstīt. Uh, ne tikai šeit ir jārunā par fiskālo konsolidāciju, tas ir būtisks aspekts, bet mēs esam ieguvuši pietiekam lielu pieredzi, ka mums būtu nepieciešams stimulēt uh, izaugsmi, un mums nav ilgtspējīga fiskālā konsolidācija sasniegta, un nesenie atteikumi virzieties uz priekši. Tas būtībā ierobežo trojkas rekomendācijas vēstule, ko iepriekšējais finanšu ministrs nosūtīja skaidri norādīja uz šo problemātiku, ka taupības pasākumi, kas tika ieviest, valsti nu, nevarēja sasniegt uh, izvirzītos mērķus, un tas ir arī viņa iemesls, kādēļ viņš atkāpās kā ministrs. Un tas būtībā tas galvenais ministrs. Līdz ar to mums ir nepieciešams sasniegt reālu izaugsmi, lai varētu līdzsvarot uh, valsts uh, kontus un valsts budžeta rādītājus. Uh, Uzskatu, ka parlamentam vajadzētu nosūtīt vēstījumu, ka efektīvi reāls izaugsmas pasākumi, ka tie ir jāīsteno. Nu, to arī, tas tika arī atkārtots citās sēdēs, bet, diemžēl, mēs nevaram novērot rezultātus, un mēs uh, pat iniciatīvas vēl nav tikuši novērots. Nu, kas tad varētu būt tie iemesli, kas varētu būt tas dzinējspēks izaugsmai? nu, mēs visticamāk varētu uzskatīt, ka šīs surplus countries, jeb tā teikt pārpalikuma valsts, varētu sniegt atbalstu citām valstīm un varētu uh, palielināt, tā teikt, uh, savas izmaksas un arī algas, lai virzītu uz priekšu iekšējo tirgu uz izaugsmas pusi. Līdz ar to simetriskā veidā uh, kā to mēs darām ar deficīta valstis, kur mēs samazinam viņu tā teikt, šo ekonomisko aktivitāti, kas attiecās uz šo fiskālo pieeju, noteiktas detaļas ko, valsts specifiskajās rekomendācijās kļūst aizvien no, būtiskākas, un šīs rekomendācijas uh, ņemot vērā, ir, ka ir dažādas ekonomikas un arī ir izstrādāt dažādi ekonomiskie modeļi, bet patiešām ir būtiski nostiprināt šo savstarpējo saistību ar Eiropas Savienības ekonomiku, ir tīpaši tajās valstīs, kuras ir pieņēmuši lēmumu, tā kā ir pievienojušies moni vienotai monitorai zonai, tātad stimulēt ekonomiku ir ļoti būtiski izprasti, ja, ja mēs ieviešam šos taupības pasākums visās valstīs, tad visticamāk, uh, Eh, noteikts ekonomikas, varēs novērot arī ekonomikas, eh, tātad eksporta lejupslīdi, kas attiecās uz alert mehānismu jeb brīdināšanas mehānismu eh, tiesību aktu. Mēs aicinājām komisiju izanalizēt detalizēt veitā šo asimetrisko ietekmi dažādās ekonomik ekonomikas teritorijās. Uh, un arī izvērtēt šo horizontālo rīcību politiku ne tikai Eirozonā, bet visā Eiropas Savienībā. Uzskatu, ka būtu nepieciešams un arī aicinājām komisiju izstrādāt piesardzīgu izvērtējumu par uh, vēlmu, tātad izaugsmas vēlmēm un prognozēm, kas tika prezentēts, jo uh, mēs esam ieguvuši diezgan lielu pieredzi par šo prognožu uh, veikšanu un tas rada pārāk lielu spriedzi investoru uh, starpā, kā arī Eiropas Savienības pilsoņu starpā. Tas nozīmē to, ka mums būtu jāpārskat šo prognožu kvalitāti, lai patiešām izstrādātu, tā teikt, stabilus un pamatots prognozes, jo, lai vai kādā gadījumā uh, šie rezultāti var ietekmēt esošo situāciju, kas attiecās uz ieguldījumiem, inovācijās, pētniecībā un izglītībā. Nu, tas ir mums nevajadzētu aizmirst 2020 Eiropas strateģiskos mērķus. 2020 mērķi tie nav progresējuši, līdz ar to, ja mēs vēlamies uh, attīstīties uz priekšu, mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mums ir nepieciešams virzīties uz priekšu un ir nepieciešams investēt uh, tajos elementos, kas var veicināt izaugsmu ilgtermiņā. Mēs arī eh, nu, nožēlojam, ka šis, ka mums, ka šis uh, izaugsmes un nodarbinātības pakts vēl nav īstenots un kas attiecas uz Eiropas investīcijas banku aktivitāti un uz e, eiro obligācijas projektu ieviešanu. Mums ir nepieciešams novērot šeit progresu, kas attiecās uz stimuliem atbalstīt dalību valstis, ieviešot struktūrālās reformas, kas ir tikuši ieteiktas. Līdz ar to mēs vēl sagaidam iniciatīvu, kas ir tikusi paziņota no komisijas puses par konkurētspēju un konverģenci kā jau parlam parlaments jau ir attiecīgi izstrādājis savu nostāju, līdz ar to mēs to, uz to norādam. Ja mēs runājam par globalizāciju, ekonomikas globalizācijas aspektu, ko Eiropa vēlās sanākt, panākt industrializā, industrializācijas kontekstā, uh, To nevajadzētu balstīt uz protekcionismu, bet gan tieši uz savstarpējo sadarbību un vismaz izstrādāt minimālos standārtus, ja mēs runājam pie, pie piekļuvu trešajām valstīm, jo tas mums ir nepieciešams, ja vēlamies virzīties uz priekšu. Ja mēs runājam par vīdes aspektiem, mēs aicinām komisiju Uh, ex-ante izvērtējums par, sociāli, tātad par ietekmi, kas izriet no sociālām reformām. Mēs aicinam komisijus finalizēt uh, ekonomikas un monetāro savienību caur sociālo pilāru, ņemot vērā, par to, ņemot vērā to, par ko vienojās parlaments, un ņemot vērā, ka automātiskie stabilizatori tiek uh, izmantoti dalību valstīs, kur tas patiešām būtu nepieciešams, mēs aicinam un pieprasam, ka mums tiktu izstrādātais, so, tā teikt, uh, social scoreboards, jeb sociālo radītāju, tā teikt, tabula. Mēs aicinam un arī esam gandarīti iesaistīt šo darba grupu. Uh, Komisija apsolīja izstrādāt šo darba grupu un organizēt darba grupu, lai izanalizētu, kādi modeļi, kādiem modeļiem varētu būt vienoti, kādi modeļi darbotos tātad šo valsts parādu risināšanas jautājumā. Uh, mums ir nepieciešams pieiet šim jautājumam ar globālu aspektu, ar Eiropas aspektu, lai atbrīvotos no šī eiro dominētā parāda, mēs arī sākam ekonomikas refinansēšanu un iesaistīt arī mazos un vidējos uzņēmumus, kur būtu nepieciešams arī noslēgt bankas savienības veidošanu. Ir nepieciešams arī vienotas Eiropu fondu, vienota Eiropas iestādi. Nu, paskatīsimies, kā tas izskatīsies. Nu, ir nepieciešams arī depozīta garantijas schēmu izstrādāt, un mēs tik, tikko arī noslēdzām šo, šo, šo garantijas schēmu iesaldēšanas tiesību aktu, uh, ka arī bankas atlapšanas direktīva, lai varētu atsākt uzticēties ekonomikai, lai arī atjaunotu iekšējo tirgu, mēs aicinam arī rīcību aktivitāti par nodokļu izvairīšanos. Mums nepieciešams izstrādāt tiesību aktu, balstoties uz to, ko parlaments nolēma. Aicinam uzlabojumus uh, uh, trojkas demokrātiskai tātad, uzticamībai. Tī, mēs arī aicinam ieviest aktivitātes, kas veicinātu tur, uh, tur tātad Eiropas demokrātiju, ja mēs runājam par valdību, pārvaldības ietveru. Kā jau teicu, šie jautājumi, ko pa parlaments jau pieprasa diezgan ilgu laiku un kur, ko mēs vēl neesam šos rezultātus uh, sasnieguši. Šis uh, attiecīgais ziņojuma projekts aicina ieviest šīs aktivitātes, jo mēs varam novērot to, ka situācija neuzlobojas tieši pretēji. Nu, centos šeit iekļaut tādu visaptverošu priekšlikumu, uh, mēs varam arī izveidot vienotu, stī, stipru parlamenta nostāju, ņemot vērā to, ka Eirozona piedzīvo diezgan smagus laikus. Jā, paldies. Tagad vārds ēnu referentiem Gozais kungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties Elīzai Ferreirai par viņas sagatavoto ziņojumu par Eiropas pusgadu. Nu, jau nedēļām, mēnešiem un gadiem mēs prasām izaugsmi, taupības pasākumu beigas, publisko finanšu konsolidācijas beigas, bet nekas netiek faktiski izdarīts. Izskatās, ka ja mēs turpināsim runāt, problēmas pazudīs. Dažkārt cilvēki saka, ka krīze jau ir beigusies, viss paliek labāk, bet mēs redzam, ka tā nav, un arī cilvēki redz, ka tā nav. Vakar iztaujājām Dragī kungu par to, kas notiek Portugālē, nesaņēma atbildi, bet ECB tomēr ir daļa no trojkas, un mums likās, ka viņiem ir zinām atbildība tomēr. Mums ir likumdošanas akti, e, likumdošanas projekti un tas viss pazūd padomas pusē un arī netiek apstiprināts. Virzamies uz 2020 stratēģiju, bet neko neesam sasnieguši, runājam par ekonomisko pārvaldību, un tās pašas dalību valstis apšauba Eiropas e, mēroga lēmumus, kur ratificējuši padomēs, prasam struktūrāls pārmaiņas, uh, Nu, visi apgalvo, ka veiks struktūrāls pārmaiņas. Francijas iedzīvotājiem e, saka, ka būšot pensijas e, sistēmas reforma, bet tā nebūšot sāpīga. Protams, ka tā būs sāpīga. Pavisam vienkārši. Ja dzīvojat pāri saviem līdzekļiem, tad galu galā ir e, jāveic pasākumi, lai nebankrutētu, un tas mums arī ir jādara. Un tas nozīmē, ka mums ir jābūt piesardzīgiem, tērējot publiskos līdzekļus, mums jātērē efektīvi, bet ja mēs tiešām vēlamies nodrošināt izaugsmi, tad mums ir jādod saviem uzņēmumiem vidi, kurā tie var plaukt. Mums ir jāsaka, mums tiek teikts, ka ir jāatjauno uzticēšanās, bet kā mēs varam beidošu uzticēšanos, ja viss mainās nepārtraukti, ja nepārtraukti tiek grozīt noteikumi? Uzņēmumam ir jāzina, kas notiks tuvākajos piecos gados. Ideja jau netrūkst. Problēma ir to, ka nav rīcības. Izaugsmi nevarēs panākt, ja līdzekļi tiek novirzīti šeit, tur un vēl kaut kur. Francijā sākoties skolas gadam, ģimenes saņem īpašu piemaksu, un ko viņi dara kaut kāda iemesla dēļ, tieši tajā pašā laikā Um, veikalos milzīgi pieaug lielizmēra televizoru pārdošanas apjomu, kas netiek ražot Eiropā. Mēs mēģinam nodrošināt juridisko skaidrību, noteiktību, Vakar es Dragī kungam uzdevu jautājumu par sociālo spriedzi un kā tas ir iestrādāts sociālā riska analīze. Arī tur nesaņēma atbildi. Varat pārstāvēt kreisos, labo, labējos. Un Un tas ir aizstāvēt tos, eh, eh, kuri cieši visvairāk, bet pretī saņemām tikai vārdus un vārdus un nekādas rīcības. Cerams, ka šis Eiropas pusgads kaut ko arī dos reāli. Es gaidu vairāk detalizētas informācijas no Eiropas komisijas. Komisija tiek kritizēta, ka viņi iet pārāk tālu, bet uh, Eh, komisija jau nav vainīga, lēmumi jau tiek pieņemti padomē. Ir jau labi, ka visi šie aktīvisti un eh, ekonomisti, eh, visi, līdz pat starptautiskam valūtas fondam, dara to tik vien, kā atvainojās par pagātnē pieļautām kļūdām savos aprēķinos. Ir pienācis beidzot laiks pārtraukt šīs runas un sākt rīkoties. Tik tiešām žēl, ja ir ķirurgs un pacients, tad pacientam ir svarīgi zināt, ka astoņas reizes no desmit eh, ir sekmīgs iznākums šādām operācijām. Sociālistu grupas nevienu neredzu, ā, nē, ne, referente pati ir no sociālistu grupas, no liberāļiem neviena nav. Tad es Lamberta kungam šobrīd dod vārdu. Žanpaul, speciāli tev paskaidrošu. Es tiešām piekrītu tevis sacītajam, ka mums ir nepieciešams nodrošināt ekonomisku izaugsmu Eiropā. Es ceru, ka uh, piekritīsi, ka mums ir jāveic konkrēti ieteikumi, bet mums nevajadzētu nosmacēt šos mazos uzņēmumus, mazos uzņēmējus, ir patērētāji, ir mazie uzņēmumi, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts. Un viena lieta, kas mums nepieciešama, ir veikt nodokļu sistēmas izmaiņas, kur prasīta būs uh, saskaņot rīcību Eiropas līmenī. Un visbiežāk pie šādām reformām uh, eh, cieši visvairāk mazie un lielie savukārt atrod caurums likumdošanā. Arī uzņēmuma ienākuma nodokļu reforma prasīs zinām sadarbību starp valstīm que nous on voudrait bien renforcer. Un, ah, sur le semestre, donc... Es vēlos tikai uh, pieminēt pāris lietas, kas mums ir īpaši svarīgi. Eiropas pusgads ir kaut kas jauns Eiropas Savienībai. Kvalitāte uzlabojas ar katru pusgadu. P pirmais pusgads to DigiEkfin organizēja, tagad ir vairāk tāds e, komisijas pusgads, teiksim tā. DigiEkfin joprojām ir atbildīgi par e, vides un nodarbinātības jomām. Mēs vēlētos e, tādu vienlīdzīgāku sadalu starp komisijas dienestiem, tāpat mēs vēlamies arī harmonizētākas darba metodas. Mēs redzam, ka ir uh, izveidots komisijā konkrētām valstīm eh, pie, piemērots komandas, kas strādā atbilstoši standartiem, un piemērs. Izdevumi pētniecībai un izstrādēji mērķis ir 3%, mēs esam ļoti tālu no šī mērķa sasniegšanas, tas ir viens no aspektiem, kas tiešām varētu palīdzēt ekonomikai kļūt konkurētspējīgai bet to daudz nopietnāk uztver dažu valstu rekomendācijās un citās nē. Un paradoxāli tās nevienmēr ir tās valstis, kurās ir sliktākie rādītāji, nu, kurš tad saņem visbargāko kritiku. Es uzskatu, ka mums nepieciešama tāda vienotāka pieeja, nopietnāka pieeja, uh, attieksmē pret valstīm, un e, šai attieksmē ir jābūt vienlīdzīgai. Eksante ekonomiskās politikas koordinēšana, kas e, tiek šobrīd e, plānota, tātad ar kopēju, kopīgu metoloģiju, metodiku. Es nezinu, vai kāds no komisijas tiešām ir šodien klāt, es ceru, ka ir. Uh, Un cerams, ka kāds pateiks mūsu draugam Olī Rēnam, ka viņam ir jābūt nepiekāpīgam divos jautājumos. Pirmkārt, bija plāns izvērtēt publisko tēriņu kvalitāti, ja tā to varētu noformulēt. koncentrējoties uz darbības izdevumiem salīdzinājumā pret ieguldījumiem. Mums īsti nav nekas dzirdēts no Olī Rēna, tā kā tam būtu jāpievērš uzmanība. Otrakārt, paziņojums par sociālajiem aspektiem uh, Eiropas monetārajā savienībā. Es atgādināšu, ka sešu dokumentu paketē mēs uzstājām uz procedūru makroekonomisko nelīdzsvarotību gadījumā un kā sociālā nelīdzsvarotība būtu jāskata balstoties uz to ietekmi uz dalību valstu ekonomiku. Un mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešami izmērāmi, uzticami indikātori, kas ļautu mērīt, kas notiek sociālajā aspektā ja vēlaties atdzīvināt tautsēmniecību, tad nekur netiksiet, ja jums ir 25 līdz 28 procenti nabadzīgi iedzīvotāji. Katru gadu vēl kāds procents Eiropas iedzīvotāji nonāk zem nabadzības robežas. Un tā mēs e, nekur netiksim. Un tas ir arī ētikas jautājums. Uh, Vispārējā cilvēktiesība deklarācija skaidri nosaka, mēs esam vienlīdzīgi visi. Bet ja mēs pielīdzinām tikai ekonomiski un ne ētiski, tad tik tiešām nav pieļaujami, ka ceru daļa iedzīvotāji dzīvo zem nabadzības robežas. Varat eh, ignorēt eh, ētikas aspekts, bet arī no ekonomikas viedokļa nav nekādas jēgas uh, Eh, ceturdaļu no iedzīvotājiem atstāt ārpus eh, darba tirgus. Un, protams, ka ir jāskatās arī uz nodokļu jautājumiem no citiem aspektiem. Vēl viena lieta, eh, ja vēlaties izaugsmu ekonomikā, mēs vienmēr teicām, ka produktivitāti, darba spējas mēs neskatīsim, nu, bet jāskatās arī uz resursu produktivitāti un jāsalīdzina kapitāla produktivitāti. Paskaroties, kas tiek maksāts par energoresursiem, tur daudz kas tiek, var tikt darīts, lai uzlabotu efektivitāti. Un akcionāriem arī jābūt iesaistītiem. Nu, nevar domāt, ka nepārtraukt varēs milzīgi naudu iekasēt. Es piekrītu Žanpolam. Polam. Arī pensionāriem jāsaprot, ka nauda kokos neaug. Bet tas pats jāsaprot arī akcionāriem. 7%, 8%, 15% peļņa gadā, nu nē. Un šeit nav runa par sociālo taisnīgumu, tā ir vienkārša ekonomika. Fakts jau ir tāds, ka tāpēc jau mūsu ekonomika arī zaudē. Mēs milzīgs naudas apjoms izdalam kapitālam daudz vairāk nekā tirgus ekonomikai ir nepieciešama kā normāla peļņa. Un man bail, ka ja mēs turpināsim izmaksāt šādas dividendes, nepaliks naudas ieguldījumiem. Un šī pārmērīgā atlīdzība konfliktē ar ekonomikas principiem. Elīza, Žanpola, Es piekrītu tam, ka mums ir nepieciešama politiskā un ekonomikas integrācija Eiropā, bet tad ir rekomendācijas, kur atkal teiks, ka mums to nevajag. Nu, jā, izvēlēs ar vienu lietu vai otrā, abas nevarēs dabūt. Viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem lai cilvēki Beļģijā, Francijā vai citur varētu pieņemt šādas ekonomikas lēmumus, ir tāds, ka šiem lēmumiem ir jābūt ar demokrātijas leģitimitāti vismaz tādā apmērā, kā likumdošana no Briselē vai Parīzē, nacionālā līmenī. Līdz ar to Eiropas pusgads vēl nav tik tālu ticis ar atbilstošu demokrātisku leģitimitāti, bet tas nav iemesls no tā visa atteikties. Mums ir jāstrādā pie šī pusgada, lai panāktu tādu pašu demokrātisko leģitimitāti eh, kā dalību valstīs. To es gan negribu apgalvot, ka dalību valstīs nav problēma ar demokrātisko leģitimitāti. Uh, Tā ir tā problēmas ir gan Briselē, gan Parīzē, nacionāla līmenī arī, bet nu, mums lēmumi ir jāpieņem. Paldies Epinga kungam tālāk vārds un lūdzu iekļaujieties piecās minūtēs. Jā, priekšsēdētājs noteikti tā darīšu un es eh, nedarīšu tā, kā mans priekšgājējs. Bet, un es arī runāšu nedaudz uh, lēnāk, jo tas atvieglos tulkošanu. Jāsaka, es nekad, eh, diemžēl, daudzām lietām neesmu piekritis, un man par nožēlu tas pats attiecās uz šo ziņojumu, lai arī, protams, gribu pateikties referentei, ka uh, ļoti kaismīgai eh, šī referē, referāta autorei, bet es gribētu parunāt par dažiem grozījumiem. Vispirms ziņojums aicina nekavējoties īstenot konkurences un konverģences instrumentu CCI balstoties uz kopienas metodu. Principā te iet runa par fiskālo kapacitāti Eiropas monetārai savien, eh, savienībai. Uh, Um, pārvērst eirozonu par pārvedumu ekonomiku. Un lai mācītos no kļūdām, ko valstis izdarījušas ar šo pārvedumu ekonomiku, tagad tiek plānots kopēt šīs kļūdas Eiropas mērogā. Otrakārt, referente nepārtraukti aicina pabeigt sarunas par finanšu darījumu nodokli un iekļaut to padomas darba kārtībā par nodokļu sistēmu konverģents Eiropas Eiropas Savienībā. Mana grupa vienmēr ir bijusi spēcīgi pret uh, finanšu darījumu nodokļu ieviešanu. Un uh, tālāk ir aicinājums pabeigt um, darbu pie šī pīlāra, veidojot sociālo uh, indikātoru tabulu. Un vispēcot, neaizmirsīsim ierosinājumu, ka pārpalikuma valstīm būtu jāveicina iekšzemes pieprasījums palielinot algas. Ja iesim pa šo ceļu, tad mēs nonāksim situācijā, kad tādas valsts kā Vācija tiks sodīts par to, ka tās bijušas pārāk konkurētspējīgas. Priekšsēdētāji, diemžēl Ferēras kundzes ziņojums uh, apgriež pasauli kājām gaisā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Gigolt kungam 5 minūtes. Jā, paldies. Es vēlētos tikai pavisam īsi dažas piezīmes izteikt eh, vāciski. Mēs eh, zaļie visu savus uzrunas turpmāk Žanpolam Gozesam tikai izteiksim. Tātad, ko, ko tad es. Uh, uzskata par īpaši kaitinošajā Eiropas pusgada pieejā. Nu, šeit pirmkārt par lielajām atšķirībām par ekonomikas politiku īstenošanu, kādas reformas, kurās dalību valstīs ir nepieciešams. Daži vēlas ievērot šo stingro līniju, jūs dzirdējāt, nodokļu konkurence un tā tālāk. Aiz tā balstās, protams, atteikšanās no sociālās un sociālajiem um, aspektiem, vai arī tāds konservatīviem, liberāļiem mazliet eh, vieglāks režīms, un tad sociālisti, teiksim tā, arī vēlas izaugsmi un ekonomikas politikas izlīdzināšanos. Un tad pa izaugsmus jāskatās, tad kas tā ir pa izaugsmu, bet tur varbūt jābūt mazliet piesardzīgiem, bet tur ir zināmas atšķirības. Nu, par to jau var strīdēties, un Eiropas komisijas uh, Eh, ieteikumi ir samērā vienpusīgi, jo pamatā šeit ir Eiropa 2020 stratēģija, kur ir ekoloģija, ekonomika, sociālai mērķi, un tad komisija vienmēr kaut ko palaiž garā. Mūsu darbinieki šeit uzskaitīja parlamentā, un ir skaidrs, ka par atjaunojamo energo resursu mērķu ir jauni Malta un, La un eh, Igaunija ir saņēmusi ieteikums. Bet citām, kas eh, īpaši nerūpējās par atjaunējumiem energoresursiem, nu, tur eh, viņi nav saņēmuši nekādas ieteikumus. Un to mēs varam redzēt, kā kolēģis Lamberts ir sacīja. <clears throat> Daudz kur ir ļoti maz ieteikumu, ļoti vienpusīgi un nesaskaņoti. Tās valstis, kur ir vislielākās problēmas, uh, īsti nesaņem atbilstošu ieteikumus. Izskatās, ka tās uh, vienība, kas ir atbildīga par konkrēto valsti un kas viņiem bija prātā, to viņi arī sarakstīja. Tur vajadzētu tomēr lielā konsekvences nodrošināt. Tā tad ir šī vienpusība, un otrs jautājums ir par metodiku. Un eh, jāprasa no Eiropas komisijas, lai attiecībā uz visām valstīm tiktu piemēroti vienoti kritēriji, uh, un vērtēts, cik lielā mērā politika atbilst Eiropas Savienības mērķiem. Un šādā skatījumā noteikti ieteikums nevis eh, pre, balstoties uz preferencēm dalību valstīs vai eh, to darbinieku izpratnes, kas eh, ir atbildīgi komisijā par konkrēto valsti. Un kas man visvairāk kaitina, ir vēl viena lieta. Tas ir nolēmto lietu izpildi. Pat ja mēs saturiski neatbalstam kādu ieteikumu, jāprasa no komisijas skaidri parādīt, kas ir īstenots un kas nē. Arī šeit mums darbinieki saskaitījuši, ka 140 ieteikumiem pie 70 eh, ir eh, atzīmējama pilna izpilde vai gandrīz pilna izpilde. Tas nozīmē, ka nav pat puse izpildīta, bet pārējais viss tiek eh, atspoguļots ar dažādu atšķirīgu formulējumu atsevišķu valstu ziņojumos. Nav arī terminoloģiski pilnīga skaidrība par te šo tekstu, nav arī pārskatāmība par to, ko, kura valsts cik daudz ieteikums ir izpildījusi. Nav arī nekādas salīdzinošās tabulas, kur varētu redzēt, eh, kurām valstīm kādi ieteikumi ir izpildīti. Uh, Un e, Eiropas komisija arī necenšas īpaši e, pārskatāmi nodrošināt, ko, kuras valstis tad ir īstenojuši padomus lēmums un ieteikums, kuras nē. Un to es nesaprotu. Mēs esam tikušies ar Eiropas komisijas darbiniekiem, un tam nav nekāda jēga, acim redzot. Laikam bal, e, tas viss balstās uz bailēm parādīt padomē to, ka pad, e, padoms pašu pieņemtie lēmumi netiek pildīti dalību valstīs, un acīm redzot, tas balstās kaut kādām e, politikas preferencēm. Un, nu, bet šī politika ir tik svarīga, ka tā ir jādarbojas. Paldies, priekšsarētāji kungs, kā atvēlējāt man laiku, bet e, dodiet vārdu arī komisijai, lai viņi paskaidro, kāpēc tas tā ir noticis, kāpēc ieteikumos ir iekļauts lietas, bet uh, tas nav īstenots. Parlaments to iepriekš ieteicis, bet īstenots tas nav. Un to es gribētu dzirdēt šeit komitejā. Paldies! Okay. Um, that... Paldies! Šķiet, ka vairāk ne eh, viens no deputātiem izteikties nevēlas. No komisijas puses, lūdzu, dod vārdu jums. Vai kāds vēlas izteikties? Eiropas komisijas pārstāvis lūdzu. Paldies, es centīšos izteikties īsi. Tātad jautājumā par esošo uh, valstīm sagatavoto rekomendāciju īstenošanu gribētu norādīt, ka mūsu sagatavotais novērtējums parāda, ka mēs arī piekrītam bažām par nepietiekam šo rekomendāciju īstenošanu atsevišķās jomās. Mēs esam atzīmējuši, ka tomēr atsevišķās jomās progress ir bijis iespaidīgs. Lai arī, protams, citur, kā jau Gigold kungs teica, sasniegtais eh, eh, neapmierina. Tajāpat laikā mēs uzskatām, ka tāds īstenošanas novērtējums, ka tikai salīdzināt skaitliski e, šie īstenošanas e, īstenoto rekomendāciju skaits ar e, kopēju rekomendāciju skaitu neparāda, ko reāli valsts ir izdarījušas. Tādēļ mēs gribētu teikt, ka Principā visas dalībvalstis gandrīz visās jomās ir veikušas pasākumus, mētiecīgus pasākumus, balstoties uz rekomendācijām un politikas ieteikumiem, ko sagatavojušas institūcijas. Un mēs uzskatām, ka Eiropas pusgada uh, ietekme ir bijusi ļoti pozitīva. Paldies! Paldies! Gigoldkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Man jāsaka godīgi, es neesmu priecīgs par jūsu atbildi. Es runāju ļoti konkrēti. Ja mēs paskatāmies uz jūsu publicētajiem val ziņojumiem par dalību valstīm, dažos jūs runājat par to, ka rekomendācijas lielā mērā ir ieviestas. Citur sakat, panākts neliels progress, panākts uh, svarīgs progress. Un, ja es jūs salīdzinu šo terminoloģiju, un es to esmu izdarījis, jūs izmantojat dažādus vārdus, lai aprakstītu to, vai valstis ir panākušas kādu progresu vai nē. Bet patiesībā viss šis novērtējums ir tāds, ka nav iespējams salīdzināt starp dalību valstīm, kas ir panākts. Bez tām Nav nevienas tabulas, kur varētu redzēt salīdzinājumu starp dalību valsts ziņojumiem, kas ir panākts, un pat nav tabula, kur būtu salīdzinātas pagājušā gada rekomendācija īstenošana ar šī gada rekomendācijām, lai žurnālisti saprastu, kas ir noticis, lai sabiedrība saprastu, kas ir noticis. Jo institūcijas taču arī strādā sabiedrības interesēs. Un ja jūs neuzdrīkstaties salīdzināt, kas ir izdarīts īstenojot jūsu rekomendācijas pagājušajā gadā un šogad, tad jūs neesat izdarījuši savu darbu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad došu vārdu Ferēras kundzei. Jums ir desmit minūtes līdz mūsu sanāksmes beigām.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 Rezumējot to, ko dzirdējām šajās debatēs, vispirms es gribētu pateikties kolēģiem par ierosinājumiem un gribu pateikties arī kolēģiem par ierosinātajiem uzlabojumiem šajā ziņojumā, jo tas noteikti uzlabos to. Atgriežoties pie tā, ko teica Gozes kungs, es pilnībā piekrītu tam, kā viņš traktē uzrakstīto. Jo, protams, uh, šeit atkal atkārtot parlaments pasaka, ka mēs gribētu, lai kaut kas notiktu, bet pasaule iet uz priekšu, suņi rei, bet karavāni iet tālāk. Un es domāju, ka mums ir pienācis laiks panākt zināmu vienprātību attiecībā uz šīm rekomendācijām un pāriet pie tādas aktīvākas darbības fāzes. Ja mēs domājam par mūsu pilsoņiem, tad viņi atrodas tiešām um, izmisīgā situācijā. Un tā tas ir daudzās dalībvalstīs, un neviens īsti nezin, kurš vada kuģi. Un tieši tādēļ vakar es vaicāju Dragī kungam, ko viņš domā par Portugāles situāciju. Ne jau tādēļ, ka Portugāla būtu īpaša, bet tādēļ, ka Portugāle patiesībā ievēro trojkas rekomendācijas vārds vārdā, bet rezultāti nebūtu nav tie, ko mēs būtu sagaidījuši. Tādēļ noteikti būtu jāpārskata sagatavoto rekomendāciju kvalitāti, jo šīs rekomendācijas vienkārši nedarbojas. Un tieši to mēs arī darām. Mums ir jāveido uzticība Eiropas vadītājiem, un vajadzētu varbūt ieklausīties tajā, ko Gigold kungs teica. Viņš saka, ka mums ir nepieciešams izanalizēt iepriekšējo rekomendāciju īstenošanu. Es tam piekrītu. Mums būtu jāparaukās, cik lielā mērā tās ir tikušas ieviests un kādus rezultātus tas devis. Un tālāk vajadzētu kvalitatīvi izanalizēt šīs rekomendācijas, jo ja valsts ievēro burtiski šīs rekomendācijas un situācija neuzlabojas, tad kaut kas nav kārtībā. Es domāju, ka mums vajadzētu situāciju stabilizēt. Mums vajadzētu veikt tādu inventarizāciju, lai pateikt, kādas kļūdas ir pieļautas un lai sagatavotu ilgtermiņā programmu mūsu tālākai darbībai. Gigaldkungs norādījis vairākām problēmām, par kurām es tiešām zinu. Um, viņš runāja par sociālo pīlāru, viņš runāja par to, ka algas tiek, ka algām vajadzētu būt saskaņotām ar ražīgumu, ar ražošanas apjomiem. Un Protams, ja ražošanas procesa nu, pēdējās fāzēs tiek eh, salīdzināts atalgojums ar ražīgumu, tad tam ir pamats, bet ja tas tiek darīts uh, ražošanas procesa sākotnējās fāzēs, tad tas ir nepamatoti. Mēs jau runājām par sociālo pīlāru un gaidām jaunākos priekšlikumus attiecībā uz konkurences un konverģences instrumentu. Uh, Eh, tas, ko teica Lambert kungs, es piekrītu lielākai daļai tam, ko viņš teica. Un uzskatu, ka dažas no idejām varētu tikt atbalstītas plašāk. Es domāju, ka mēs redzam, ka vispārīgā pieeja uh, ziņojuma sagatavošanai uh, pamazām tiek konsekventi harmonizēta un saskaņota, bet kā jau Kozes kungs teica, mums ir jāpāriet no runām pie darbiem un mums ir jāsagatavo reāls darbības plāns. Un šeit būtu saskaņoti jārīkojas visām parlamentām, lai mēs kliedētu to pilsoņu bažas, kuri atrodas ar vien eh, izmisīgākā situācijā. Paldies Ferēras kundzei! Diemžēl Tā kā šis ziņojums ir jāsagatavo steidzamības kārtā, eh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 17. jūlijas. Paldies un slēdz šī rīta sēdi atgriežamies pulkstens trijos pēcpusdienā. Paldies!